Mes chers collègues, bonjour! Dārgie kolēģi, atsākam lūdzu darbu. Šo, ple, šo pēcpusdienu transporta komiteja organizē uzklausīšanu par Brexit ietekmi uz jūras transporta nozari. Šās uzklausīšanas mērķis ir dzirdēt eh, jūras transporta pārstāvi teikto, un eh, mēs uzklausīsim arī ostas eh, darbinieku teikto. Runāsim par tiem riskiem, ko apvienotās karalists izstāšanās no Eiropas Savienības var nest jūrniecībai. Un noteikti mēs diskutēsim arī par to, kā šās transporta nozars uzņēmumi vēlas piemēroties Brexit iespējamajām sekām un kā apvienotās karalists izstāšanās no Eiropas Savienības ietekmēs pasažieru transportu, kravu transportu starp Britu salām un kontinentu. Vēlētos pateikt, ka dažādi spēlētāji šajā nometnē var kaut ko iegūt eh, sarunu rezultātā starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Un eh, pirmajā raundā mēs uzklausīsim pārvadātāju eh, domas, un otrajā daļā uzklausīsim ostu administrāciju un asociāciju pārstāvis. Pēc katra no raundiem ir paredzēts jautājumu etaps, bet vispirms eh, vēlētos sirsnīgi sveikt mūsu viesus. Un eh, pirmajām eh, dodu vārdu, tātad došu vārdu ekspertiem, un pēc tam deputāti varēs uzdot savus jautājumus. Un vēlējos pateikt, ka katram runātājam ir dotas septiņas minūtes, un tagad Pirmajam dodu vārdu Dorsmana kungam. Jūs esat ECSA ģenerālsekretārs. Tātad ECSA ir Eiropas kopienas rēderēju asociācija. Martin Griffiths kungs ir nākamais runātājs, kas ir Cruise Lines International Association sabiedrisko attiecību direktors, un visbeidzot sveicam mūsu vidū šo Makenziju, kas ir biznesa transformāciju un darbību direktore P un O ferijas uzņēmumā. Bet nekavēsimies vairs ne minu, minūti. Pirmajam dod vārdu Dorsman kungam. Lūdzu, septiņas minūtes vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze. Uh, Vispirms es vēlētos pateikties, ka jūs esat eh, apņēmušies organizēt šo uzklausīšanu pie tām ne tikai rēderējai, bet arī prāmju satiksmai. Tātad eh, nerunāsim šo pēcpusdienu tikai un vienīgi par jūras pārvadātājiem vai par ostām, mēs runāsim par pakalpojumu sniedzējiem, mēs runāsim par patērētājiem. Un, eh, ja transports vienā etapā kavējās, tad tas jau ietekmēs visu pārējo ķēdīti. Vispirms par ECSA. ECSA ir asociācija. Asociācija. Vēlos nomainīt diapozitīvas, tātad jā, man tas izdevās lieliski. Varbūt jūs tā īsti neredzat jau maziem burtiņiem, bet jebkurā gadījumā mūsu asociācijā ir 21 Eiropas Savienības rēdereju asociācija, te ietilpst arī Norvēģijas pārstāvi. Mūsu galvenais sēdeklis ir Briselē un um, darbinieku mēs kopā esam deviņi. Varbūt vispārējos vilcienos. Alāds Kaselains ir Rotterdamas uh, ostas uh, izpildirektors un pirms pāris dienām viņš teica, Cerēsim uz to labāko, jo mēs esam sagatavojušies visļaunākajam. Ļausim valdībām sagatavoties uz vislabāko, bet mēs esam gatavi ļaunākajam. Un es domāju, ka tāda gaisotne valda arī daudzu uzņēmēju galvās, jo ļoti daudz uzņēmēju ir gatavi visļaunākajam. Dažādu scenāriju izvērtēšanā ir ieguldīta liela nauda, bet viens jau nezina, kāds visļaunākais būs būtiskākais jautājums, ko mēs uzdodam abu pušu sarunvedējiem, ir vienoties par pēc iespējas labāko tirzniecības līgumu un tātad sarunu rezultātu un vienoties pēc iespējas, lā, pēc iespējas ātrāk. Šobrīd laiks ir zelta vērts. Mums ir vairāk ilglaicīgi mērķi nodrošināt vienlīdzīgas spēles noteikums visiem, kad apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības, iespējams, viņiem būs eh, vēlams uzlabot savu eh, biznesa gaisotni un eh, šobrīd ļoti striktā globālā konkurence visiem tā kā griež papēžos, bet šobrīd apvienotā karaliste ir tādā ziņā līdzīga ar Eiropas Savienību, jo tirzniecības nolīgumi, brīvās tirzniecības nolīgumi, abiem kā ēstākā ir vienādi ietvar ziņā. E, Pasaules tirzniecības organizācijas, ILO, IMO un dažādas citas starptautiskās organizācijas pret visiem izturs vienādi. Tā tad e, trīs tūlītējas prioritātes. Pirmā um, ir brīva preču un pasažieru pārvietošanās pa jūru, kā arī eh, jūras eh, enerģijas izmantošana. Katrā ziņā mēs eh, vēl neesam nonākuši situācijā, kad mēs šīs enerģijas izmantojam pilnībā un nesaku, ka mēs to darīsim jau rīt Tagad eh, pāris statistikas datu. Statistikas dati nebūs nekas jauns. Raugoties uz EU eksportu uz apvienoto karalisti, tā tad runiet par 47 miljardiem, kas apjomā tiek ievesta Eiropas Savienībā, bet um, tā tad jebkurā gadījumā abos virzienos tirsniecības apjomi ir milzīgi, un tas pats attiecas arī uz īriju. Ja tāda vai citāda iemesla dēļ tirsniecība, tirsniecības pār, pārvadājumi kavēsies, tad arī sekas būs apjomības. Tā tad. Uh, Šobrīd ir noregulēti kuģniecības pakalpojumi, bet eh, ja smagajām mašīnām būs eh, iespēja brīvi pārvietoties no vairumtirdzniecības uz eh, gala patērētāju, tad šobrīd ir pilnīgi brīva šī kustība, bet ja tiks ieviesta muitas, muitas punkti, tad noteikti būs arī kavēšanās. Nīderlandē vien 4,8 miljoni būs dažādu veidlapu aizpildīt, un tas skaitlis ir milzīgs. Nīderlandes eh, muitas iestāde šobrīd ir paziņojusi, ka tā pieņems darbā vairāk nekā tūkstots muitas darbinieku. Un piecas eh, valstis, eh, kuras visvairāk Uh, nodarbojas ar tirsniecību ar apvienoto karalisti, ir tieši jūras krastā esošās. Nākamais uh, brīva, brīva kuģotāju un pasažieru pārvietošanās. Uh, šai savstarpēji atzīšanai ir jābūt pēc eh, no abām pusēm. Un, eh, piemēram, lai apvienotajā karalistē ieradušies eh, kuģotāji, lai tiem netiktu izvirzīts papildus prasības, un arī otrādi. Tas pats attiecas arī uz darbiniekiem. Ir ļoti daudzas kompānijas, kurām ir strādājušie, kas strādā, piemēram, vēja ģeneratoru parkos uz jūras un kā tas ietekmēs viņu darbu. Par pasažieriem jau vispār nav jārunā. Šobrīd ir ļoti daudz jūras pasažieru, kas dodas abos virzienos, kā turismu, tā arī biznesa vadīti. Un eh, pasa kontroli jau šobrīd darbojas uz abām pusēm, bet, eh, ja būs vēl papildus robežu noteikumi, tad tas eh, apgrūtinās abas puses. Un visbeidzot par tirgus pieeju. Šobrīd tirgus ir pilnībā atvērts abām pusēm. Apvienotā karaliste. Tā ir pieejama, ja, ja tā ir pieejama pilnīgi viss Eiropas, Eiropas Savienības ostas, un ja tas mainīsies, tad tas um, varētu uh, dot uh, apvienotās karalistas uh, rēderējām nevajadzīgus plus, tādus plusus, kas eh, izkropļotu konkurenci un eh, noteikumi nebūtu vienādi Eiropas Savienī, zem Eiropas Savienības karogu kuģojošajiem. Un eh, tirgus pieeja šāda veida aktivitātēm ļoti svarīga. Paldies! Merci beaucoup pour votre. Paldies! Dortman kungam. Jūs eh, teicāt vienu frāzi, ka ir jāgatavojas visļaunākajam, bet nu mēģināsim izvairīties no šī visļaunākā scenārija. Un tagad eh, dodu vārdu Grifits kungam. Septiņas minūtes vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka esat uzaicinājuši man šodien runāt. Es runāšu par kruīza kuģu starptautiskās asociācijas vārdā. Mēs e, esam ļoti neliela jūrniecības sadaļa. Mēs pārstāvam mazāk par vienu e, procentu no visas, visiem jūrniecības pārvadājumiem, un tomēr mēs runājam par miljoniem pasažieru katru gadu, 340 sadarbības partneri, tajā skaitā ostas un um, dažādas reģistrācijas iestādes, un tā es varētu vēl turpināt daudz un veikti. Runājot par Brexit ietekmi, vai tas būs tā saucamais vieglais vai smagais eh, Brexits, mēs varam izvērtēt, ko tas nesīs eh, kruīz kuģiem. Mans kolēģis tikko no rēderēju asociācijas jau teica, ko tas nesīs viņiem, bet mums situācija ir nedaudz savādāka. Eh, patiesībā šobrīd tieši kruīzu kuģu nozara ir viena no lukratīvākajām, un Brexit šķiet to neietekmēs vispār, jo tas neietekmē mūsu kuģu pārvietošanos starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību un otrādi. Piemēram, kuģiem jūras ir atvērtas, mums nav tādu kā aviācijas ceļu vai koridoru, un tiešām tas Brexit mūs īpaši neietekmēs, un arī navigācijas brīvības jau turpinās pastāvēt. Brexits nekādā veidā neie, neietekmēs mūsu darbinieku darbā pieņemšanu, jo izcelsmes vietu un tautību, kā arī pasi jau neietekmē, pasi neietekmē to, ko mēs, kas strādā uz kuģiem. Šobrīd ir vairākas alternatīvas kurus mēs izmantojam kā ēst, tā arī ārpus ēst teritorijām. Līdz ar to, vai mēs dodamies uz Turciju, Montenegro vai Norvēģiju, procedūra ir tā pati. Ir varbūt vairākas tā saucamās pelēkās zonas, kurās mums būs nepieciešama jūsu palīdzība. Mūsu uzsvars ir uz pasažieru, labklā, uz pasažieru tādu labu jūšanu. Un, eh, ja eh, mums būs dažādi ierobežojumi, tad eh, tas attieksies tikai un vienīgi uz krujas kuģi iešanu ostā. Bet vai mūsu darbiniekiem būs nepieciešams vīzas un strādāšanas vai uzturēšanās atļaujas? Uh, Apvienotās karalistas e, valdība līdz šim ir apgalvojusi, kāpēc Brexite uz kuģiem strādājošo tiesības un pienākumu nevainos, nemainīsies. Un tobrīd, ok, un tomēr. Oktobrī apvienotās karalistes e, valdības nopublicētais dokuments skaidri parāda, ka muitas e, ieviešanas rezultātā mainīsies vairāki aspekti un eh, tas iespējams Brexits ietekmēs arī apdrošināšanas un ceļojuma ieradumu aspektus. Piemēram, eh, nopērkot tādu kopīgu apdrošināšanas polisi, nekas īpaši nemainīsies. Šobrīd daudzi jau pērk biļetes uz kruīz ceļojumiem nākamajam gadam, un eh, mēs darīsim visu, lai šie cilvēki varētu izbaudīt savus brīvdienas pēc iespējas pilnīgāk. Uh, Mēs nezinām, vai apvienotās karalistas pilsoņiem būs nepieciešams vīzes, lai dotos uz Eiropas Savienības valstīm vai otrādi. Bet eh, Ferhofstāda kungs eh, Guardian um, intervijā apmēram teica, ka uh, apvienotās karalistes iedzīvotājiem vairs nebūs tik viegli savus brīvdienas pavadīt eh, Eiropā. Bet kas tad notiks? Vai tad Eiropā Lielbritānijas iedzīvotāji vairs nebūs eh, gaidīti? Nu labi, tad mēs varam doties uz valstīm, kurās mēs būsim gaidīti, un tomēr cerēsim, ka, tas neno, ka tā tas nenotiks. Mēs ceram, ka kruīzu kuģi un mūsu pasažieri varēs pilnībā izbaudīt patreizējos apdrošināšanas un arī veselības apdrošināšanas labumus. Mēs vēlamies, ka, lai Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecībās šajā punktā viss paliktu nemainīgs. Un arī vienotās apdrošināšanas nesēji, arī viņiem tiesībām būtu jābūt tādām pašām. Mēs ar lielu interesi redzēsim, kas notiks tuvākajā laikā Brexit sarunā. Merci beaucoup, monsieur Griffith. Lies paldies, Griffith kungs, jums par šo uzstāšanos. Nu, tālāk došu vārdu Sū Makenzijai. Lūdzu. Lies paldies priekšsēdētājai. Labu pēcpusdienu, esmu Suma Kenzija, es pārstāvu operāciju biznesa transformēšanu nodaļas di direktorātu savā organizijā PO Ferries, un mēs strādājam ar ostām. Pārsvarā nodarbamies, piemēram, ar tehnoloģiju izmantošanu, lai veicinātu jo, šo jomu. Mūsu uzņēmums ir plašs loģistikas, no, mums ir astoņi pamata maršruti starp eh, Ziemeļīriju, Franciju, Holandu, Beļģiju, Mūsu rīcībā ir vairāk kā 20 kuģi, 20 miljonu pasažieru katru gadu, plus vēl krava. Kopā ar visu loģistikas departamentu mēs vienlaikus strādājam arī pie ceļu un eh, dzelzceļu sasaistes ar ostām - Polija, Rumānija, Spānija un citur. Mums ir arī dzelzceļa termināls Rumānijā kas ļauj tālāk novirzīt preces uz, no, no Āzijas valstīm caur zīda ceļu uz Lielbritāniju. Ir arī, ir arī tā, tādi zīmoli, kas e, ir gājuši visu šo transportēšanu ceļu loģistikas jomām, bet jāsaprot, ka mūsu pakalpojumi ir integrāli Uh, kopējā Eiropas struktūrā, tīpaši tur, kur tas saistīs ar eksportu uz Lielbritāniju. Mēs pārvedām tādas preces kā vīns, ūdens, alkohols. Uh, automašīnu, rezerves daļas, zāles, dažādas bīstamas vielas un tā tālāk. Mēs 250 cilvēkus nodarbinam tiešā veidā Francijā, 160 Holandē, 35 Sīrijā un 5, 5, 15 Beļģijā. Netiešā veidā savukārt esam atbildīgi par daudzām citām darbvietām, ostās, dzelzceļā um, saistībā ar loģistikas pakalpojumiem, kas netiešā veidā saistīta ar mūsu darbību. Uh, Mūsu pretestība Brexit, protams, ir ļoti saprotama. Kamēr vien ir preces un cilvēki, kas ceļos starp Eiropu un Lielbritāniju, mēs turpināsim piedāvāt visaptverošu prāmju un loģistikas pakalpojumu kopumu starp ES un Lielbritāniju. Strādājam šobrīd kopā ar Lielbritānijas valdību un citām dalību valstu valdībām, kurās mēs darbojamies un mēģinam šādā, mēģinam ietekmēt Brexit eh, procesu, cenšoties mazināt, mazināt šī procesa ietekmi uz mūsu uh, Um, darbību. Šķiet, tas bijis un konspektīvi, vai ne tā? Labi, liels paldies! nu, diemžēl debatēm vairs laiks šobrīd, lai. Debatēm īpaši daudz laika vairs nav, un tātad tagad visam strauji uzreiz ķeramies tam klāt. Izmantosim pingpongu metodi, un pēc tam būs otrs panelis. Pirmām kārtām došu vārdu referentam, tad koordinatoriem un pēc tam pārējiem deputātiem, kas to vēlēsies. Un tā tad. Un cik minūtes mēs varētu piešķirt? Kopā mums ir 35 minūtes debatēm. Nu tad 5 minūtes Vinam Vardnekampam, lūdzu. Lielas paldies priekšādātājiem. Es aizstāju savu kolēģi Markus Pīperu. Viņš ir mūsu Brexit eksperts. Bet, nu, diemžēl viņam šodien bija citas uh, svarīgas saistības, viņš nevar ierasties, un tāpēc man tiek piedāvāt šī lieliskā iespēja, kā Nīderlandes jūrniekam, kam bail no ūdens, uzdot pāris jautājumus, ir īpaši Dorsman kungam. Jautājums, kas man uzdodams, nav vienkāršs. Vai Eiropas komisija zina, kādas ir jūsu problēmas īri praktiskā jomā šai situācijā, vai tā ir tām iepazīstināt un atbildēt tūlīt pat? Atbildēšu arī holandiski tieši, tāpēc, ka jūs šo jautājumu daudz devāt. Lūk. Mums ir bijuši regulāri apmeklējumi no Barņē komandas, un mēs esam skaidrojuši, kāda ir mūsu situācija un problēmas. Tātad esam centušies veidot dialogu trīs eh, sarunu tā, tā atsevišķi gadījumi ir bijuši šai saistībā. Viņi šķiet ir gatavi mūsos ieklausīties, bet visai negribīgi attiecībā uz to, kādā virzība, virzienā šīs sarunas iet. Labi, otrs jautājums. Jums, bet arī Grīfisa kungam un Makenzijas kundzei. Vienīgais veids, kā glābt situāciju, ir nodrošināt pārejas periodu, jo 31. martā nākamgad mēs nebūtu nebūsim gatavi šim procesam, tas būtu ilū, ilūzija. Torsman kungs, ko jūs domājat par šo pārejas periodu? Vai tas ir kaut kas tāds, kas jūsuprāt jums būtu piemērots, cik ilgi tam būtu jāilgst? Jā, ļoti grūts jautājums jo mēs īsti nezinām, ko šis pārējais periods nozīmētu. Vai tas nozīmē, ka turpinās pašreizā situācija tās, tās esošajā formā, ja būtu kaut kādas korekcijas? Līdz ar to nonākam pie tā, ko es teicu pirmīt, ka mēs, nu, mums nav nekādas skaidrības par to, kurā virzienā process iet, un tas, protams, uzņēmē darbības aprindām ir ļoti sarežģīti, pat šāds pārijas periods varētu būt sarežģīts. Protams, ka tas varētu būt nozīmīgs un vajadzīgs, bet tas būs atkarīgs no tā, ko tas nozīmē, cik ilgi tas ilgs. Cilvēki te runā par, par diviem gadiem kā par maksimālo laika posmu Nu, mums tas šķiet visai īss posms, bet nu, visbeig, beigās tas būs atkarīgs no tā, kurā virzienā virzāmies, vai ir pietiekami daudz laika, lai visu uzlikt uz pareizajām sliedēm. Nākamais runātājs. Esmu runājis ar TUI kompānijas pārstāvjiem. Šķiet, viņi ir jūsu kolēģi, vai ne tā? Nu, kas notiek ar brīdi, kad, vēlas, kad cilvēki vēlasies iegādāties biļetes uz laika periodu pēc 2019. gada marta? Ne, mums jūs piekrītam, jā, cilvēki mēdz pasauli, pirkt biļetes krietni iepriekš kruīza um, nozarē. Mēs uzmanīgi sakojam līdz tāpēc šim jautājumam, tāpēc vajadzīgs šis pārējais process nenoliedzami. Uh, ka mūsu pasažieri dodas uz Lielbritāniju, mums ļoti strikti muitas noteikumi, jo mēs jau kā Lielbritānija esam ārpus Schengen zonas, tas droši vien nemainīsies, bet būs vēl citas lietas, kas mainīsies, par ko mēs pat nezinām, piemēram, lūk ceļošanas apdrošināšana, veselības apdrošināšana un tam līdzīgi jautājumi. Um, yes, clearly. Jā, nu, protams, ka pārējais periods, periods būtu liederīgs, te piekrīt pārējiem runātājiem, ka svarīgi arī saprast, uz ko mēs tad veicam šo pārēju un cik ilgi šī pārēja norisinās. Bet es uzskatu, ka tehnoloģija šajā gadījumā ir tas atslēgvārds, lai varētu tā, nu, līdzeni nonākt pie gala mērķa. Un domāju, tieši tehnoloģiski risinājumi būs tas labākais. Sorry. Ik ga even terug naar meneer Dorsman. Atgriežoties pie Dorsman kunga. Nu, ko, kas tad ar Britu um, dalību organizācijām? Nu, kādas viņa nostā, nostājas? Nu, mēs visi esam vienas prātas par to, cik svarīgi ir uzturēt pašreizējās tirdzniecības un pakalpojumu plūsmas. Par to esam visi viens prāts. Nu, protams, kā teicu, viss būs atkarīgs no tā, kas notiks ar brītu politiku, tad, kad tiks runāts par uzņēmē darbības niansēm pēc Brexit. Katrā ziņā mēs vēlamies saglabāt pašreizo titulāciju attiecībā uz tirnicību. Vai jūs kolēģim ir kāda ieteikuma uz Britu valdību? Atbilde. Nu, es zinu, ka kontakti noris, uzņemšana norisinās ļoti intensīvi, un tas jau, protams, vien ir pozitīvi. Es zinu, ka prāmju kompānijas, jeb rēderējas regulāri sazinās ar Lielbritānijas valdību. Nu, tā kā šie sarunu kanāli ir atvērti, jautājums ir tikai par to, pie kā tad beigu beigās nonāksim, kādu darījumu panāksim visa šī procesa noslēgumā. No brītu puses viss tiek darīts, lai, lai tiktu nodrošināta skaidrība un pēc iespējas ātrākā laikā. Parī Grifta kungs varētu atbildēt attiecībā uz britu kolēģu jautājumu. Jā, mēs cieši strādājam kopā Lielbritānijas kuģniecības kameru un vēlamies pārliecināties, lai viņi zina par mūsu rūpēm, par, mēs runājam arī par pasažieru tiesībām, mums šobrīd ir labas attiecības ar valdību un cerēsim, ka tā tas būs arī turpmāk. Un šķiet, ka mm, P un O Terijas uzņēmums, ko pārstāso Makenzie, arī rīkojas līdzīgi. Jā, tieši tā mēs arī cieši strādājam ar, ar Lielbritānijas valdību, gan individuāli, gan ar kameru. Uh, Un, uh, un jāsaka, līdz šim sadarbība bijis visai konstruktīva. Paldies! Tālāk Andersons kundze. Pateicis pirmkārt, pirmām kārtām vispārīgs jautājums par tiesību aktiem un jauniem tiesību aktiem un kopējo ietveru, nu, piemēram, nesenais mērs par drošības mēriem un pasākumiem pasažieru kuģiem, bet ir arī citi piemēri, un tāpat arī, piemēram, apusējās atzīšanas jomā attiecībā uz profesionālam kvalifikācijām. Uh, Es domāju, varbūt tas jautājums ir jums visiem. Lūk, vai jums ir kādas bažas attiecībā uz to, kā tas viss varētu funkcionēt pēc Brexit? pasaulē, nu tieši regulējuma ziņā. Es saprotu, ka pastāv dažādi veidi startautiski noteikumi, protams, kas ir spēkā, bet ir arī atsevišķas ēs tiesiskās normas, kas rāda ietvaru, pie kā visi līdz šim ir pier, pier, apturējušies. Nezinām, kas notiks, protams, tad, jā, kad, kad viss process virzies uz priekšu. Jā, tas pilnīgi noteikti ir svarīgs jautājums. Jūs arī pareizi atsaucāties uz starptautisko regulējumu. Nu, starptautiskā kuģniecības organizācija, protams, ir tā, kas e, drošumu korģē un vidas aizsardzību. Ja ES vēlētos radīt kādas papildus normas, ieviest tās tātad papildus tiesību aktus, un tad tās neattiektos uz Lielbritāniju, nu tad tas būtu temats, kas, ko, ko būtu vērts apspriest, jo tas, protams, varētu ietekmēt arī es kuģi īpašnieku konkurētspēju, tos to es arī atsaucos savā runā. Respektīvi šis regulējošais ietvers būs svarīgs temats, par ko apspriesties, lai redzētu, uz kuru, kurā virzienā tas iet. Es domāju, ka visi mūsu kuģi, kas darbojas ES, šobrīd nodar, nodrošina atbilstību ES tiesību aktiem. Arī turpmākajā nākotnē viņi to darīs vienalga, vai viņi ceļā uz Lielbritāniju no kādas valsts ārpus ES vai nē. Bet, nu, kā jau, kā jau tika teikts, detaļās varēsim to spriest tad, kad būs vairāk informācijas. Kā jau es arī teicu, mēs arī strādājam. Uh, virknē ES dalībvalstu, tāpēc turpināsim piemērot visas direktīvas un tiesību aktus, kas ir nepieciešami, lai darbotos ES teritorijā. Otrs jautājums par ES ieguldījumu un fi finansējumu tehnoloģijās, novatorismā tādā jomā kā degvielas, investīcijas infrastruktūrās, kas jums ir vajadzīgas darbībā. Vai jums ir kādas bāžas attiecībā uz to faktu, ka pēc tam, kad Lielbritānija atstās ES, varētu zust šī ekspertīze ieguldījums šai jomā? Un šis jautājums, protams, visvairāk attiec uz Dorsmaru kungu, bet varbūt arī uz Makenzijas kundzi. Lūdzu, precizējiet jautājumu. Tas, ka trūks ēs finansējumu, tas samazināsies šai kontekstā, īpaši attiecībā uz uh, Lielbritānijā bāzētiem uzņēmumiem viņi piekļuva finansējumam, taču varētu būt svarīgi jaunu degvielu attīstīšanā, piekļuvē infrastruktūrai, jaunu infrastruktūru celšanā, kas ir svarīgi, piemēram, jūsu darbībai Lielbritānijā. Lielbritānija kā gala mērķis taču ir tāda veida operācijām, ko jūs organizējat, vai tas nebūs problemātiski, ņemot vērā, ka investīcija līmenis samazināsies, ņemot vērā, ka, nu, mēs paliksim tā teikt paši savā sulā vārīties. Jā, bet es arī domāju par to faktu, ka Lielbritānijai aizejot būs arī budžeta deficīta problēma, un tas arī būs jārisina. Un tas varētu nozīmēt, ka, piemēram, līdzekļi, kas bija, būs, bija pieejami TNT projektiem, mēs dalībvalstīm arī samazināsies. Uh, Tāpat arī attiecībā uz pētniecības un izstrādes programmām, kā jūs pareizi teicāt, kuģniecība sastopas ar plašiem vidas izaicinājumiem. Mums, kā kuģniecības nozarei, ir vajadzība un ir arī vēlme nodrošināt atbilstību vidas normām. Te mums ir vajadzīgs atbalsts īpaši pētniecības izstrādes jomā. Līdzekļi no ēst šajā gadījumā ir ļoti nozīmīgi un nozara tāpat laikā ļoti sastopas jau ar ļoti sarežģītu ekonomisko situāciju. Kuģi īpašniekiem nebūtu nav, nu, nezinu. Uh, dāldaru pilnas kabatas, lai viņi varētu visu finansēt paši, tā ka Lielbritānijas izstāšanās radīs tādas budžeta sekas, kas varētu nākt par sliktu, jā, tādām lietām kā infrastruktūra un tā tālāk noteikti. Uh, šobrīd izaicinājums vai problēma mūsu prietā ir tas, lai nodrošinātu, piemēram, LNG visās ostās, nu, sašķināto dabas gāzi, un finansējums tam, protams, samazināsies šāda veida eh, pasākumiem. Tas samazinās arī kuģniecības eh, vides normu ievērošanas iespējas. Varbūt Makensī kundz pēdējais jautājums jums. Uh, Komisija šķiet teica pagājušajā mēnesī, ka jūrnieki iespējams nevarēs vairs izmantot uh, Lielbritānijas certifikātus, lai strādātu uz kuģiem, kas tepat laikā kuģo zem Lielbritānijas karoga. Protams, tas mūsos rada bažas, ka visi šie jautājumi attiecībā uz darba spēku, tātad jūrniekiem kā personālu, uh, sastapsies ar problēmām standartu ziņā. Jo mēs taču vēlamies, lai darba spēks, ja personāls būtu kvalificēts augstā līmenī un tā tālāk. Jums kāda komentāra šā ziņā? Nu jā, šobrīd tiesība akti, protams, ir mm, parlamentu un dalību valstu ziņā. Viņiem jāskatās uz to, kā tas viss ietekmēs mūsu uzņēmumus. Bet mums ir mēs pieņem, pieņemšu darbā dažādu valsts piedarī, valsts piedarī, dažādus valsts piedarīgos. Es nezinu, vai tā bija atbilda attiecībā uz britu jūrniekiem, uz viņu situāciju, un vai, viņi būt, vai viņiem tiks atļemts strādāt zem ka, kuģiem, kas iedzemējas karogiem. Nu, es tiešām nezinu atbildu šo, šo jautājumu, tā nav īsti mana joma, bet uh, varu par to vēlāk painteresēties. Labi, paldies! Turpinām. Tos došu vārdu Falsters kundzei. 5 minūtes, lūdzu. Paldies! Es atvainojos, ka nedzirdēju pirmo prezentāciju. Mums bija vairākas sanāksmes um, vienlaicīgi. Nu, vēl tu gribēji tikai teikt, ka Gīs Verhofštāts nepārstāv lielāko daļu šī parlamenta deputāta. Mums ir ļoti labas attiecības eh, ar um, ar šo valsti, un šī ļoti produktīva darbība arī transporta kom komitejā. Es esmu ļoti pietuvināta arī Brītu tirniecības un kuģniecības kamerē, tā tas bijis daudzus gadus, arī no tā laika, kad vēl Anglijā strādāju, un, protams, esmu tikusies arī ar pārstāvjiem no P un O ferijas uzņēmuma. Jautājums, ko vēlos uzdot gan Mārtinam, gan uh, citiem, ir par. par ierosināts īstenot sabiedriskas diskusijas par nākotni pēc Brexit šajā nozarē. Un vīzija, kas jāmeklē, ir tāda, kas atbalstītu izaugsmu, protams, tie ir 11 tūkstoši, tās 11 tūkstoši darba vietas, 15 miljārdu ieguldījums Lielbritānijas ekonomikā, un pavisam konkrēts politikas tagad, ja vīzija, ko jūs vēlētos īstenot, eh, par ko jūs varētu runāt ar savu ministru, nu, vienkārši jūsu darbības jomā. Es domāju, ka jebkas, kas ierobežos mūsu darbību līdzenī bez satraukuma darboties Lielbritānijā, tas attiec arī uz migrāciju, imigrāciju un tā tālāk, kuģu drošību tālāk, būtu traucējoši. Mēs esam globāls uzņēmums, un mums ir līdz ar to vajadzīgi vienāds spēles noteikumi pilnīgi visiem, to mēs arī vēlētos piedzīvot. Turklāt no savas puses tehnoloģiju izmantošanu, lai pārliecinātos, ka visu veidu pārbaudas ostās um, tiek samazinātas un transporta un pasažieru un preču transports caur tām norisinātos bez aizķeršanās arī pēc Brexit. Bet, nu, jā, tas nozīmē, ka jāizmanto attiecīgās piemās tehnoloģijas un sistēmas, um, kas šobrīd tiek izmantotas, piemēram, lai muitē cauri vestu uh, preces no ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Par nākamo jautājumu, tas arī jums abiem jautājums. Atsevišķi kuģu īpašnieki uzskata, ka varētu nākotnē būt labvēlīgāk tirniecības noslēguma noteikumi tad, ja, piemēram, Lielbritānija slēgtu divpusējas nolīgumus ar dažādām valstīm, nezinu, ar um, citām organizācijām Āzijā, um, Okeānijā un citur bet es esmu darbojos arī Austrālijas un Jaunzēlandes delegācijā un, un citur, un jāsaka, ka daudzi šobrīd runā par iespējas laik divpusējas daļas par zirniecību, jo visdrīzāk tāds arī notiks vienā brīdī. Kādas iespējas, jūsuprāt, tad papildus varētu rasties mums Lielbritānijā no tā, ka mēs, piemēram, izstājamies? Um, well, so... Jā. Pēuna Ferijas uzņēmums. Uh, pārsvarā darbojas Eiropā, un līdz ar to mēs nu, neskatāmies tik daudz uz Jaunzēlandi un Austrāliju un attiecīgi tirniecības noteikumiem. Domāju, Mārtinam vēlējos, abiem Mārtiniem vēlējos uzdot šo jautājumu. Es atvainojos. Kruīzu nozara skatās uz šo globālo jūju Austrālāzija, kruīzu biznesā ir ļoti liela joma, tiek veiktas plašas investīcijas, vai jomā redzam, ka vien vairāk cilvēku vēlas doties uz turienu un ceļot no turienes, un tāpēc mēs domājam, ka tā būs joma, kam mums nāksies pievērsties. Atminos ka bija tādi preses paziņojumi par ieguvumiem, kas būtu šādu brīvtirniecības nolīgumu gadījumā Lielbritānijai, kad, ja tā slēgtos divpusēji ar citām valstīm, un ka tie tad kompensētu iespējamos zaudējumus, ja tādi būtu tirzniecībā starp ES un Lielbritāniju ko tik cik lasīju presē, tad šķiet, ka bija vis, tik pauts visai lielas šaubas, vai šie ieguvumi tomēr būtu lielāki nekā zaudējumi un spētu tos kompensēt. Nu, tātad tie preses raksti, ar ko es esmu iepazinies, um, teica, ka, ka beigu beigās tomēr rezultāts būtu negatīvs, neskatoties uz to, ka varētu varbūt iespējams veikt sarunas par divpusējiem tirniecības nolīgumiem. Tas arī vairāk vai mazāk ir viss, ko es varu par šo lietu teikt. Liels paldies! Un tagad vienkārši rēģējot uz jūsu teikto, ja man vēl pāris sekundes palikuši, jāsaka, es esmu optimismu pilna. Es domāju, ka nebūs pēc Brexit īpaši liels pārmaiņas, īpaši attiecībās ar mūsu ES partneriem, lai arī, protams, ka problēma jautājumi būs, būs kaut kāda veida tehniski rakstura jautājumi, kas būs jāspēj atrisināt. Un tātad es esmu no tiem, kas uzskata, ka glāze ir pus, līdz pusē pilna, nevis pustukša, un domāju, ka galvenais ir uzsver labas kaimiņa attiecības un draugu attiecības, tāpēc liels paldies, ka bijāt šodien šeit, un paldies mums savas EKR grupas vārdā, vēlējos jums pateikties. Madam Fuco, madam. Paldies, tagad vārds Maisners Konsei. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos visiem mūsu viesiem Es gribētu jautāt uh, uh, Džehijai Fosterai, viņa izteicās ļoti optimistiski. Es arī uh, gribu būt optimistiska, bet man tomēr bail, ka tas tā nenotiks, kā no to norādīja Lūcija Andersona. Tātad jūs atsaucaties uz pozitīvām sarunām ar Londonu, ar Britu valdību, un jūs jau esat pāris reizes arī Briselē pauduši, ko jūs vēlaties, jūs tikāt uzklausīt, bet uh, nekādi secinājumi uh, solījumi nav saņemti un šeit varētu būt arī negatīvas sekas. Tātad, piemēram, par prāmju satiksmi Lamāņu šaurumā ir uh, Tokio. Tukē uh, līgums, uh, tukē līgums starp apvienoto karalistu un Franciju par robežu kontroli un, un pārējo, un kas viss šajā jomā, kā tas turpmāk tiks regulēts starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Jā, esmu dzirdējusi par to, un šis, šeit ir Francijas un Lielbritānijas valdībai jāpiedāvā iespējamie risinājumi, lai mazinātu ietekmi uz mūsu darbību. Nu jā, tas būtu vienā uh, jautājumā. Nu, ja tas viss tā paliktu kā līdz šim, tad tas jūsu mm, uzņēmē darbībai, tas viss būtu uh, labvēlīgi, bet es baidos, ka tas tā nebūs, ka šī uh, robeža būs uh, šajā Lamanša uh, šaurumā. Nu, starptautiskā jūrniecības organizācija ir atbildīga par šiem jautājumiem, bet runājot par darba ņēmējiem, tā tad. tad Jūs norādījāt, Dokman kungs, ka vēlaties, lai būtu pārvietošanās brīvība jūrniekiem, bet, nu, jautājums, kā ir ar kvalifikāciju atzīšanu un vai šeit nebūs kaut kādi ierobežojumi un kā tas ietekmēs jūsu uzņēmēju darbību. Dorsman kungs. Jā, paldies par jautājumiem. Runājot par kvalifikācijām. Mums ir uh, standarta uh, darba līgums, kur ir uh, atsauc uz uh, kvalifikācijām, un tas ir spēkā visā pasaulē, un tas tā arī paliks. Protams, Eh, kvalifikācijas ir svarīgas, ja dalību valstis savstarpējā atzīst viena otras eh, izdotos dokumentus. Jā, protams, mums ir bāžas par šo jomu. Piemēram, mums ir britu jūrnieki, kuri strādā uz kuģiem ar Nīderlandes karogu. Mēs vēlētos, lai tas tā arī būtu turpmāk un arī otrādi. Tātad šis jautājums ir jārisina jāpanāk vienošanās, bet ir starptautisks certifikāts, kas uh, apliecina jūrnieku kvalifikāciju, un uz šī pamata Eiropas Savienība var atzīt SSRV kvalifikāciju. Un tas ir oficiāli jānoro, jāatrisina attiecībā uz apvienoto karalisti jautājums, vai ir jāparēdz stingras prasības, nu es ne, nedomāju, ka tam tā būtu jābūt. Es nedomāju, ka tas būtu kāda interesēs. Tātad, nu ja jūs tā vēlaties, un es arī vēlētos, lai tas tā būtu. Bet, nu, vai būtu lielas problēmas, ja tās tā tomēr nenotiktu? Nu, atgriežoties pie tā, ko es teicu par neskaidrību šai jautājumā par to, vai kaut kas mainīsies, kas mainīsies, vai notiks, teiksim, īstenot veselības pārbaude, veterinārā kontrole, cita veida kontrole ieviesta. Nīderlandē 30. 35 uzņēmumiem būs jādeklarē e, kravas. Nu, nezinu, kā mēs piedalī, pāriesim uz jauno sistēmu, kāda būs nosacījuma. Tas viss ir jānoregulē, bet viss ir atkarīgs no tā, kāda vienošanās tiks panākta. Paldies, Maisners kundze! Kits Teilors tagad. Jūs arī nevēlaties runāt. Rikē kungs. Vārds jums trīs minūtes. Nu, man pat nevajag trīs minūtes. Man ir viens vienkāršs jautājums visiem trim uh, viesiem. Kāds kādu iegu, kāds būs uh, apvienotās karalistes ieguvums Brexit jautājumā vai jū, jūsu peļņām Brexit gadījumā apvienotā karalistē? Dank u wel voor uw vraag, uh, voordelen. Paldies. Nu, priekšrocības apvienotāji karalistē no Brexita. Es varu atbildēt tikai par uh, kuģniecības nozari. Nu, diemžēl man būs jāatkārto jau iepriekš teiktais, nu, ka viss, protams, būs atkarīgs no uh, Uh, galīgā tirzniecības nolīguma. Viss būs atkarīgs no tā, kas tad tiks nolemts. Ja tiks paglabāta praktiski pašreizējā situācija, tad uh, nu, nebūs nekādu uh, nekādas negatīvas ietekmes, bet tas, ko mēs dzirdām no Bārņē, liek uh, uztraukties par to, ka izmaiņas nebūs pozitīvas un tās nebūs pozitīvas apvienotai karalistē. Tādus signālus mēs saņemam, un tas mūsos rada nopietnas bāžas. Nu, varbūt, ka tie ir tikai tādi politiski signāli, ko raida komisija, bet, nu, tā tas ir uh, par to, ka situācija mainīsies un izskatās, ka apvienotā karaliste būs neizdevīgākā situācijā nekā tas ir tagad. Un mūsu nozarē ar to būs jātiek galā. Nu, tā tad Rikēkungam jums tomēr ir vajadzīgs vairāk, vairāk laika. Nu, es saprotu jūsu bažas, bet kāds būs ieguvums, vai jūs paredzat, teiksim, kaut kādus ieguvumus tev tomēr no Brexita? Um, als, jā, tā, what, what? Nu jā, kas varētu notikt, un es jau par to arī runāju iepriekš. Jā, piemēram, apvienotā karaliste rāda izdevīgāks nosacījumus uzņēmumu dibināšanai, tad notiks konkurence ar Eiropas Savienību, un tad varbūt kuģi īpašnieki varētu, teiksim, izvērst savu uzņēmēju darbību apvienotā karalistē vai pat pārcelties uz turienu pilnībā, ja tur uzņēmēju darbības vidi ir labvēlīgāk. Bet tas, protams, ir atkal Eiropas Savienības ziņā nodrošināt, lai būtu uh, vienlīdzīgi spēles noteikumi, bet varbūt apvienotā karalista varēs piedāvāt kaut ko izdevīgāku, pievilcīgāku. Nu, runājot par kruīza eh, brīvdienām, šeit eh, notiek eh, pieaugums un mums ir lielas izaugsmas iespējas, jo tikai neliela daļa apvienotās karalists iedzīvotāji dodas šādās brīvdienās. Nu, pašreiz mūsu darbībā nekādas būtiskas pārmaiņas nav konstatētas. Runājot par prāmju satiksmi, es domāju, ka mums ir lielas iespējas pārveidot uzņēmē darbību, izmantot jaunās tehnoloģijas, un to varam darīt, varēsim darīt ātrāk nekā tad, ja Brexits nebūtu noticis. Paldies! Klūnas kundz, trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji, pateicos arī mūsu trim viesiem par viņu prezentācijām. Mēs saprotam, ka situācija nav absolūti skaidra, tādēļ grūti kaut ko prognozēt. Uh, apvienotās karalistes uh, valdība saka, ka nebūsim dalībnieki nevienotajā tirgū, ne uh, muitas savienībā, bet būs kaut kāda veida tirzniecības nolīgums. Uh, Dorsman kungs, jūs pieminējāt tādu darbību jūrniecībā bez jebkādiem šķēršļiem, vai tas uh, ir iespējams pēc jūsu pieredzes? Nu, es pilnīgi piekrītu jūsu komentāriem, ka tehnoloģijai var būt ļoti nozīmīga loma. Uh, teiksim, pat ja būs kaut kādas papildu prasības pasažieriem, nu tagad uh, ir līdzīga situācija, teiksim, braucot uz Kanādu, ir jāizpilda veidlapas, tās nosūta pa internetu un tad viss ir kārtībā. Jā, es jums pilnīgi piekrītu, ja palūkojamies uz aviācijas nozari, kā tur tiek izmantotas tehnoloģijas, tad, nu, kuģniecība nedaudz atpaliek šai jomā. Tātad šeit ir liels iespējas uh, izmantot jaunās tehnoloģijas, tās jau pastāv, mums tikai tās maksimāli efektīvi jāizmanto un arī jāuzlabo, uh, nu, pakalpojumu sniegšana mūsu klientiem. Dorsman kungs, ja, es eh, lasīju vienā no jūsu dokumentiem, ka nepastāv tāda vienotā tirgus kuģniecības jomā, ka šeit ir dažādas prasības, normas dažādās eh, ostās visā Eiropā. Vai tas atbilst patiesībai? Un tas nav saistīts vispār ar Brexitu, bet nu, tas ir nozīmīgi kuģniecībai. Nu, jūs laikam uh, runājat par pašreizējo situāciju, par uh, ziņošanas prasībām, kas mums ir jādeklarē katrā ēstostā, e kurā mēs iebraucam. Šobrīd tas tiešām ir milzīgs uh, uh izaicinājums kuģu ekipāžām. Uh, esostās, un mēs ceram, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumu, kā to visu atrisināt, un kā arī parlaments uh, dos savu ieguldījumu, lai ātri šo situāciju uzlabotu. Nu, bet arī uh, tehnoloģija var mums palīdzēt atrisināt, bet, nu, protams, šeit ir arī izdevumi un maziem kuģu īpašniekiem, maziem uh, uzņēmumiem, kad ir eh, jādeklarē kravas, tas viss prasa laiku un uh, cilvēku resursi. Jau ir tehnoloģijas pieejams, bet uh, tas ir saistīts ar izmaksām. Nu, es jautāju arī par to, vai es puse varētu darīt kaut ko vairāk, lai padarītu šīs ostas efektīvākas un draudzīgākas uh, kuģotājiem. Eh, no apvienotā kara. Eh, es gribu teikt, ka apvienotās karalists turisti jau vienmēr būs laipni gaidīti apvienotajā kara eh, Eiropas Savienībā, un tā kā es pārstāvu īriju, tad es varu teikt, ka tieši īrijā viņi tiešām vienmēr tiek uh, gaidīti. Paldies, tagad vārds. Uh, thank you, Chair. Um, really about... Kītam Teiloram jāpaldies priekšsēdētāji. Nu, jā, jautājums bija interesants par to, vai Brīti būs ieguvēji no Brexita vai apvienotā karaliste. Nu, un tad gandrīz tā iznāca, ka atbilde ir, ka nē, jo Britu valdība saka, ka tā nevēlas palikt apvienotajā karalistē, eh, vienotā tirgū, ne muitas savienībā, un nevar teikt, ka tas nekādi neietekmē uh, jūras uh, transportu vai tīpaši kravu pārvadājumus. Bet es gribētu paplašināt šo jautājumu Vai jūs domājat, ka Eiropā e, S27 e, būs ieguvēji no tā, ka Briti dosies prom? Nu, e, tas mums dod iespēju visi pārskatīt, pārdomāt, kā mēs turpmāk visi strādāsim nākotnē un mēs varam arī mainīt mūsu darbības veidu, vai es par to sarunas. Paldies, Teilor kungs. Un arī es esmu pierakstījusies šai runātāju sarakstā, un tagad došu sev pati vārdu, kad jūs esat izteikušies visi. Uh, Es gribēju nedaudz uh, apsteigt Dorsmanu kungu teikto. Tātad, nu, ja vienošanās netiek panākta, tad acīm redzami, ka kravas uh, tiek sapliktas ar dubultu muitas nodevu. Vai esat to paredzējuši jau tam gatavi, ja vienošanās netiks panākta? Nu, jā, ja vienošanās netiek panākta, tad būs PTO noteikums spēkā un būs importa nodevas jāmaksā. Pat ja PTO eh, muitas tarifi ir mazinājušies gadu gaitā, bet nu, situācija būs ļoti atšķirīga no pašreizējā situācijas un eh, šīs nodevas būs uh, E, jāmaksā. Nu, protams, viss atkarīgs no tā, kā tā, tad gal galā šī situācija būs. Kā jau es iepriekš teicu, mums ir e, skaidra pieeja. Vienmēr tiks pārvadātas e, preces turp un atpakaļ no Eiropas uz apvienoto karalistu otrā, tāpat arī pasažieri. Un mēs varam to visu atrisināt, izmantojot modernās tehnoloģijas. Me, me, merci. Paldies. Es gribētu uh, saprast, kādā veidā Brexits varētu mainīt noteiktu uh, komerc. Uh, maršrutu pievilcību. Nu, piemēram, mēs zinām, ka ir lielas ostas, kuras ir kā vārti preču ievešanai Eiropas Savienības tirgu. Nu, vai tas joprojām būs interesanti, ja radīsies viena papildu robeža? Nu, teiksim, šīs lielās ostas Rotterdama, Amsterdama, Zēbrīge, vai tās uh, pa, ir paredzams, ka mainīsies uh, darbība šais ostās. Nu, mēs nesam mm, veikuši pētījums par to, kā mainīsies tirzniecības vai preču plūsmas, bet man tāds vispārējais komentārs runājot par uh, šo plūsmu maiņu. Ķīnas iniciatīva viena, viens ceļš, viena josta, nu tas arī var ietekmēt Rotterdamu, Amsterdamu un vēl uh, vispārējais komentārs jaunas robežas noteikšana. Protams, viss ir atkarīgs no tā, kāda šī robeža būs, bet, protams, tas ietekmēs tirzniecību, jā, mēs uh, mums jāskatās, kā labāk kravas nosūtīt, kā to visu pārvaldīt. Nu jā, par. Uh, uh, mēs, mums arī būtu jādiskutē par kuģniecību Eiropas uh, Savienībā. Ja apvienotā karaliste vairs neatradīsies Eiropas Savienībā, tā var uh, kļūt varbūt pat pievilcīgāka, teiksim, ķīniešiem. Uh, viņi varētu pārvadāt preces vispirms uz apvienoto karalisti un pēc tam uz pārējo Eiropu. Nu, šeit ir dažādi faktori, kur ietekmē tirzniet vajadzības vai krāvu plūsmas un mm, tas viss jau var mainīties. Priekšsēdētāji tagad vārds Andersons kundzē noslēgumā Vīms Vandekamps. Nu, es gribētu turpināt Rikē kunga teikto par uzņēmēju darbības attīstību. Jau pēdējo desmit gadu laikā esam pieredzējuši, ka ir izveidoti daudzi svarīgi uh, maršruti starp apvienoto karalistu un Skandināviju, bet man ir bail, ka šādu maršrutu attīstība apstāsies tādēļ, ka pastāv neskaidrība. Piemēram, šobrīd no Korkas uz Eh, Spāniju tiek veidots eh, maršruts, lai eh, izvairītos apiet no kar, apvienoto karalisti, un vai jums nav bāžas, ka varētu būt tendence tiešām censties apiet apvienoto karalisti? Jā. Nu, es gribu teikt, ka tas sasauc ar manis teikto par to, ka ja būs pārmaiņas, tad nozara centīsies tām pielāgoties, jā. Ja? tās būs viens rezultāts. Protams, vienmēr tiks meklēti optimālie uzņēmēji darbības risinājumi. Atvainojos. Nu jā, uzņēmumi, mūsu uzņēmumi mā, vienmēr meklē jaunus maršrutus, bet Brexit to pagaidām nav ietekmējis. No kruīza Uh, braucienu no uh, viedokļa galvenais ir galamērķis, un uh, pēc, tas arī ietekmēs mūsu darbību pirmkārt. Vims Vandekamps noslēgumā. Priekšsēdētāji, es vēlējos pateikties visiem dalībniekiem Mārkusa Pīpēra vārdā par viņu ieguldījumu, bet uh, tomēr man vēl ir viens jautājums. Dorsmana kungs uh, minēja offshorus. Vai jūs varētu kaut ko pateikt sīkāk? Jo mēs runājam par kontinentālo šelfu, vai šeit saskatāt kaut kādas drošības problēmas, atšķirīgu noteikumu, normu interpretāciju? Nu, tas bija jautājums par piekļuvi tirgumu. Tātad, kuģniecības nozare ir ne tikai kravu pārvadātāji, bet arī nodrošina pakalpojums naftas un gāzes ieguves jomā. Tātad tiek nodrošināta apkalpošana šīm platformām, vēja ģeneratoru parkiem un ir daudz uh, kuģu, kas strādā šajā nozarē. Naftas gāzes nu, industrija jau sen tiek apkalpota, tagad mēs apkalpojam arī vēja ģeneratoru pārkus. Tā tad ir runa par piekļuvi tirgumu. Šobrīd apvienotai karalistei ir piekļuve uh, apvienotās karalists kontinentālam šelfam, un mēs uh, nevēlētos, lai tas mainās, lai tiktu noteikts kaut kādas, kādi ierobežojumi piekļuvei apvienotās karalistes kontinentālajam šelfam, un ka, teiksim, varētu tikt prasīts kaut kādas kvotas britu uh, strādājošiem uh, ekipāžās, un um, to mēs nevēlētos piedzīvot, ka šādas prasības tiek izvirzītas. Paldies! Paldies visiem, kur piedalījās pirmajā panelī, un es domāju, ka mēs varam aplaudēt visam droši Dorsman un Grifits kungiem un Kenzijas kundzei. Paldies! Euh, Paldies, ka jūs mūs iepazīstinājāt ar savu darbu un iepazīstinājāt galvenokārt ar to, kuros punktos mēs varētu jums palīdzēt meklēt risinājumus. Par šo pārejas periodu runājot, jūs jau teicāt, ir nepieciešams piemēroties, bet visi trīs bijāt viensprātis, ka vai būs vienošanās vai nebūs vienošanās, tas jau nenotiks vienas nakts laikā un ir nepieciešams pārejas periods. Lai arī sarunas prasīs eh, tādu laiku, kādas tās prasīs, jūs varat pilnīgi droši balstīties uz mūsu komitejas atbalstu šajās sarunās jūras transportā. Un tagad pārējām pie otrajām paneļa diskusijām. Allez, nous continuons. Turpināsim. Un aicinu šeit prezidijā sēsties Johim Koemsu, Emonu Oreiliju un Dēvidu Leitonu. Lūdzu, aicināti sēsties šeit prezidijā. Ja. <laughs> Merci beaucoup, aux trois ardeurs. Paldies, paldies visiem trim uh, jaunajiem paneļu uzaicinātajiem, bet tagad mēs pāriesim pie uh, ostu jautājuma. Un tā kā atrodamies Beļģijā, Tad dodu nekavējoties vārdu Joakimam Koemam, kurš nāk no Zēbrugas ostas. Jūs esat Zēbrugas ostas viens no izpilda direktoriem, un arī jautājums tāds pats kā pirmajam panelim, kāda būs Brexit ietekme uz Zēbrugas ostu. Septiņas minūtes kā visiem pārējiem vārds jums, un pēc tam. Uh, dosim vārdu mūsu kolēģiem jautājumu uzdrošinai. Bet tagad dod vārdu Johimam Koemam. E, paldies, godātās dāmas un kungi. Es esmu ļoti priecīgs jums runāt un paldies par šo uzaicinājumu. E, raugoties uz brīgi, tad e, 14. gadsimtā Hanzas apvienība jau toreiz mēs izveidojam tādu kā ostu kopumu un no 14. gadsimta, 20. gadsimtā un visiem jau ir skaidrs, ka ostas turpinās pastāvēt mūžīgi mūžos. Tā kā Brexits vai nē, ostas turpinās eh, pārvadāt un pieņemt, nosūtīt un pieņemt preces. Un šobrīd īpaši aktuāli ir par šiem jautājumiem runāt, jo mēs pilnīgi skaidri zinām, kāda ir mūsu attieksme pret Brexitu, vai tie būtu konteineri, vai tie būtu vilcienu sastāvi. Visas kravas, kas nonāk nu, Zēbrigas eh, ostā, tiek nogādātas apvienotās karalistas ostās citu starpā, un 46% no mūsu tirzniecības ir saistīti ar apvienotās karalistas ostām. Bet, eh, protams, eh, daudz svarīgāk jau ir runāt uh, par to, ka ne tikai Beļģijas vai šeit kartē redzamā reģiona preces tiek nogādātas apvienoto karalisti, bet gan no visas Eiropas. Plašāk raugoties, eh, protams, mēs eh, pārvadājam preces, kas nāk no Ziemeļa Francijas, uh, No nu, Beļģijas ļoti daudz mēs pārrunājam arī tekstilu izstrādājumus, pārtiks produktus, rezerves daļas auto un moto rūpniecībai un tā tālāk. Ļoti daudz aiziet eksportā uz apvienoto karalisti. Tātad 26% ir eksports un 36% imports. Tā tad um, arī no Austrum Eiropas, Ungārijas, Rumānijas, Itālijas nedēļā 33 vilcienu sastāvi ienāk Zēbrugē no Itālijas. Un eh, tādā ziņā mēs uzsverām ne tikai mūsu vēsturisko saikni, bet arī citas iestrādes. Mēs eh, sadarbojamies arī ar Skandināvijas valstīm, arī ar Hamburgas ostu un tā tālāk. Tātad mēs no ostas nepavadītu kravu konkrēti sagatavotā maršrutā nogādājam gala patērētājam. Mēs runājam par uh, daudziem tūkstošiem darba vietu un eh, pieciem miljoniem ļoti lielu apgrozījumu 700 pakalpojumi nedēļā, speciāli izstrādāti gala produkti nogādēji, raugoties uz ostu pār par 2000. Cilvēkiem strādā tikai un vienīgi um, noliktavās, un tad preces no šiem noliktavām nonāk gala, gala noliktavā. Katrā ziņā um, laiks ir nauda, un īpaši tas attiec uz pārtiks izstrādājumiem. Lai prece pēc iespējas ātrāk tiek nogādā, nogādāta gala destinācijā. Automoto nozara mēs esam pasaulē vadošie 2,8 miljoni jaunu automašīnu tiek sūtīti ne tikai no, um, eh, Angla, ne tikai no Francijas, bet arī no citām valstīm. Tātad 70% eh, mēs eksportējam un 30% tiek ievests caur Zēbrugas ostu. Tajā skaitā importējam un eksportējam arī uz un no AK. Vēl vēlējos uzsākt ka mūsu loma kā tranzita ostā ir ļoti svarīga, un arī pēc Brexita tranzits būs nozīmīgs apgrozījuma veidotais, piemēram, tāds uzņēmums kā Toyota, kurai ir noliktava mūsu ostā. Tātad ne tikai no Valencienas mums nāk mašīnu daļas, bet no Turcijas un no citām, da, no citām pasaules daļām, no Āfrikas, un tas turpināsies. Bet tagad konkrēti par Brexitu. Lēmums ir pieņemts, Brexits notiks. Mums ir nepieciešams tirzniecības līgums. Jo jau šobrīd ir tādas grūtības, kādas tad ir Eiropas Savienības un uh, citu attiecības, un jo spēcīgāks ir eiro, tad, piemēram, Turcija konkurējot ar vairākiem saviem ražojumiem Bet situācija ir tāda, kāda tā ir. Ja mums eh, tam visam vienādojumam ir jāpieliek klāta vēl Pasaules tirzniecības organizācija, Tad, piemēram, palielinot um, pievienotās vērtības nodokli par vairākiem desmitiem un patsmit procentiem, vai tā būtu automašīna vai apelsīnu sula, tas noteikti maksās 1,6 miljārdi eiro. Tad uh, Beļģija samaksātu. Protams, mēs kaut ko arī iegūtu no muitas maksājumiem, no muitas nodavām, bet daudz vairāk mēs samaksātu. Kā jūs redzējat, šeit ir aplēs, cik tas maksātu Beļģijas ekonomikai. Runa ir par desmitiem tūkstošiem zaudēt darba vietu un tā tālāk. Tagad kā sagatavoties Brexitam? Protams, ka tirzniecība pēc tam turpināsies. Bet um, mēs eh, uzmanību vēlamies uzsvērt uz muitas deklarācijām, jo eksporta deklarācijas skaits pieaugs par 47% un importa deklarācija par 14%. Tātad pavisam kopā mēs runājam par miljoniem deklarāciju. Mēs vēlamies izveidot eh, digitālu sistēmu, kurā būtu apvienot visi dati. Tomēr tam ir nepieciešama visu iesaistīto pušu aktivitāte un arī Eiropas Savienības muitas iestādes, Beļģijas muitas iestādes un arī apvienotās karalists muitas iestādēm būs jāsadarbojas, lai šie platforma veiksmīgi operētu. Un noslēgumā vēlējos pateikt, ka mums ir nepieciešams pilnīgi skaidri ieskicēts pārējais periods. Tas jau šodien šeit izskanēja. Bet eh, kāds būs tā kā turpinājums? lai būtu nomaiņa tikai pēc šī pārējais perioda, lai nebūtu tā, ka visu laiku tā kā kaut kas mainās un mainās. Nē, mēs vēlamies šo maiņu vienreiz un pa visiem pēc pārējais perioda beigām. Mums ir nepieciešams visaptverošs tirniecības nolīgums, kurā būtu iekļauta brīva preču pārvietošana un arī iekļauta starptautiskā tranzīta daļa. Arī automoto nozara ir nozīmīga, un mēs vēlētos, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu sākt jau sagatavošanos reālajā dzīvē. Jo uicis iestādēm tas ir svarīgi. Nu, protams, vienlīdzīgi spēles noteikumi. Ja būs jāslēdz divpusēji nolīgumi, tad ir jābūt vienlīdzīgiem spēles noteikumiem visām uh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Protams, būs arī iespējas, un par tām došu iespēju izteikties maniem kolēģiem, jo noteikti, ka pieaugs tiešo tirzniecības apjomu daudzums. Paldies, Koins kungam, saka prieksēdētāji, paldies par jūsu ievadvārdos teikto, un jā, pārējais periods Tas jau šeit izskanēja nepieciešama skaidrība noteikumu jomā. Tas ir ļoti svarīgi komercijai. Un tagad dod vārdu Orēlī kungam, kurš ir atbildīgais eh, izpildirektors Dublins ostā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, nāku no Dublinas ostas, un Dublinas osta ir lielākā īrijas salas osta. Uh, Pēc izglītības esmu inženieris, un galvenais izaicinājums Dublinas ostā ir tieši infrastruktūra. Brexits mums eh, rada ļoti lielu neskaidrību, un tas ir ārkārtīgi būtiski uzņēmumam, kas mēģina veidot ilgtspējīgu politiku. Tātad es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Tātad mums. Uh, decembrī, kad Barņē kungs eh, sagatavoja savu ziņojumu par to, kādas varētu būt iespējamās opcijas pēc Brexita ērā. Un mēs mēģinājām to savilkt kopā ar Britiem, tā, sar, tā saucamajiem sarkanajiem punktiem, kāda tad būtu atšķirības starp smago Brexitu un patīkamo Brexitu. Mums Brexits ir Brexits, mums nav alternatīvas, Brexits notiek. Uh, Viens ir, kas tad notiek politiskajā plāksnē. Un eh, šeit jau mēs to dzirdējām, eh, politiķi cer uz vislabāko, reālajā dzīvē mēs ceram uz visļaunāko scenāriju, bet eh, mums ostā ir jādomā par infrastruktūru, kā osta darbosies pēc Brexita. Un, balstoties tad uz iepriekš teikto, mēs esam sākuši plānot fizisku infrastruktūru Dublinas ostā. Tas nav nekas vājprātīgi sarežģīts, un tomēr mums ir sadarbojoties ar īrijas lauksaimniecības un pārtiks produktu ministriju, ar īrijas ostu, ar īrijas migrācijas dienestu, un līdz marta beigām mēs sagatavosim infrastruktūras projektu. Šobrīd jau mums ir iesniegta detāla plānojuma prasība, un mēs domājam, ka 19. gada martā viss būs skaidrs. Ja nebūs nepieciešama šīs infrastruktūras darbība, tad, tad labi, bet ja būs nepieciešams, tad mēs tam būsim gatavi. Par skaitļiem runājot, tikai divi sarkanie, ko īrijai nozīmē Brexits, un sarkanie cik par to skaidri parāda. Dorsman kungs šeit jau pieminēja kāda ir Dublinas ostas eh, apjomi. 200, 200 tūkstoši vienību konteineru gadā visvairāk tieši nāk no uh, eh, Rotterdams un eh, visticamākais, ka nākamā gada martā pēc Brexita tas pieaugs pieckārt, un mums par to ir jādomā. Pēc Brexita Dublina joprojām saglabās eh, īrijas galvenās eh, ostas statusu. 88% no importa un eksporta aprits īrijā iet cauri Dublinu, bet eh, liela daļa no šī apjoma aiziet uz Eiropas ostām. Piemēram, šeit jūs redziet lielāko kravas prāmi pasaulē, un tas ienāca Dublinas ostā. Tam ir milzīga kapacitāte, bet eh, šeit lielākā eh, pasažieru pārvadātāju kompānija Irish Ferries ir tikko nopirkusi un palaidusi šo. Un eh, šo kuģi, un tas sāks kuģot šā gada maijā. Ja šķiet, ka tas ir tikai sākums. Es tikai vēlējos pateikt, ka um, 2020. gadā doma ir palielināt šos apjomus, bet uh, prāmju pārvadātāji ir ļoti uh, fleksibli, un jau šobrīd mēs redzam, ka tonnāžas pārvadājums starp Dublinu un kontinentu pieaug. Un visticamākais, ka tendence saglabāsies. Jā, es atvainojos, ka tik maziem burtiņiem ir nākamais diapozitīvs. Es pat pats nevaru redzēt, kas tad tur ir rakstīts, līdz ar to man jāskatās papīrā, lai varētu jūs tur iepazīstināt. Runājam par iespējamām izmaiņām arī likumos pēc Brexita, bet eh, Kā jau es teicu, Dublinas kravas apgrozījums pieaugs pieckārtīgi. Un eh, visticamākais, ka tas ietekmēs arī um, importa-eksporta zemju sarakstu. Eh, noteikti parādīsies jauni uzņēmumi, un 92. gadā eh, Dublinā pazuda muitas uzņēmumi, bet nu, tie vairs nebija nepieciešami. Bet, eh, piemēram, lielākie, eh, lielākais 90, 80. un 90. gados eh, uzskatītais šķērslis tirdzniecībai ar, ar apvienoto karalistu un eiro bija tieši muita, un tagad mēs esam atgriezušies atpakaļ. Man tik uzdots jautājums par kā Brexits eh, ietekmēs mūsu plānus 50 gadu laikā. Patiesībā tā runājot jā vai nē, tam tā kā nebūtu notekme. Īrijas eh, iedzīvotāji līdz 40. gadam doma ir, ka to skaits pieaugs par 70% un Izaicinājums, ko Brexits sniedz, tas e, patiesībā tikai īslaicīgi ietekmē mūsu detālu plānojumu Dublinas ostai, ko esam jau izstrādājuši. Vēl ko vēlējos pateikt. Kā jau teicu, mums ir ļoti liela ar infrastruktūru saistīta izaicinājuma, ja vēlamies ostu pieslēgt TNT tīklam. Bet redzēsim, ko Brexits realitātē mums nesīs. Pēc 57 nedēļām Brexits būs realitāte, un eh, es eh, īpaši neticu, ka 57 nedēļu laikā var parādīties jaunas tehnoloģijas vai kopumi vai algoritmi, un eh, Makenzija kunga teiktais par to, ka uh, lietas jau notiek pasaulē bez iejaukšanās, un tomēr es domāju, ka mums ir kaut kas jādara, nepieciešams eh, darboties kā ostas iestādēji, pārvadātājiem, rēderijām, prāmju uzņēmumiem. Visiem ir, būs jāpakļaujas eh, jaunajiem noteikumiem. Uh, Un eh, no izvairīties jau no tā mēs nevarēsim. Viens no jautājumiem, kas man tika uzdots, eh, ko mums pateikt sarunvedējiem. Mēs jau sākam sarunas ar eh, Lielbritānijas austrumu, rietumu krasta ostām, un arī viņām nav īstas atbildes, piemēram, no viņu puses kopienotās karalistas valdības prasības konkrēti viņu ostām nozīmēs pēc Brexita. Bet eh, galvenais, ko viņi vēlas un arī mēs, lai pārēja pirms Brexit un pēc Brexit ērā būtu pēc iespējas gludāka, lai pēc iespējas mazāk būtu negatīvu eks, ef, efektu un, kā jau es teicu, mēs ceram, ka neiestāsies sliktākais scenārijs. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! Paldies par šo prezentāciju! Nu, tagad došu vārdu Leitonu kungam. Septiņas minūtes, lūdzu. Lielas paldies! Es atvainojos, ka neesmu sagādājis nekādus te grafikus un tā tālāk, bet cerams, ka man vārdi būs pietiekami pārliecinoši. Esmu Devits Leitons pārstāvu korporatīvo lietu departamentu asociēto Britu ostu organizācijā. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Mani komentāri sadalīti trīs daļās. Pirmām kārtām vēlos piedāvāt īsu ievadu par to, kas mēs esam, tātad ABP saīsinājumā. Uh, Eh, kā pašreiz norisinās tirzniecība ar dalību valstīm un eh, citām trešām valstīm. Tāpat arī vēlos komentēt iespējamo nu, paredzamo ietekmi uz Britu ostām un trešām kārtām arī ar prieku paskaidrošu, kāda ir mūsu pieeja attiecībā uz potenciālo šādu ietekmi. Attiecībā uz ABP. ABP ir Lielbritānijas lielākā ostu operatora organizācija, un lielīgi daudziem citiem ostu operatoriem Lielbritānija arī mēs esam privāts uzņēmums. 21, ost, 21 ostas tīkls, Skotija, Velsa, Anglija, apmēram 1 ceturtā daļa um, jūras preču iecaur mūsu ostām kopā ar klientiem mūsu ostās. Uh, ir apmēram 19 tūkstoši darba vietu, 7,5 miljārdi mārciņu tiek, iegulti, tiek ienesti e, Lielbritānijas ekonomikā. 45% mūsu tirdzniecības ir ar ES dalību valstīm, 55% attiecīgi ar trešām valstīm. Tomēr šis sadalījums, protams, ir atšķirīgs, ja raugāmies uz atsevišķām ostām. Nu, tā piemēram, ABP piedara osta Southamptonā, Anglijas dienvidu krastā Southamptona. Uh, ir viena no galvenajām automotobūves ostām ar konteineru terminālu, un tā ir lielākā eksporta osta 40 miljārdu mārciņu gadā, 36 miljārdi vērtībā e, e eksporta no šīs ostas iet uz valstīm ārpus ES, un apmēram 80% kopējās irniecības ir ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Savukārt četras ostas pie um, austruma Anglijas krājuma krastiem apmēram 60% tirdzniecības veids ar ES dalībvalstīm. Nu, piemēram, lielākā daļa automašīnu, kas iet caur Grimsberiju, iet, nāk no ES. Nu, pagājušajā gadu ostās pie, dažās no šīm bija apmēram eh, ārkārtīgi daudz eh, traileri, krāva un tā tālāk. 10% no šiem traileriem nāca līdz ar SUV no viena konkrēta uzņēmuma un te tiek lietoti dažādi tehniski specifiski termini. 345 tūkstoši konteineru kravas ar ēst tiek tirgot. Nu, lūk, varbūt pietiks skaitļu. Nu, kāda tad būs ietekme Brexitam uz šīm ostām? Nu, mani komentāri ir tādi, ka Lielbritānija, nu, pamatojas, es pieņemu, ka Lielbritānija atstāja muitas savienības. Nevēlos tagad spriedlēt par to, eh, ka, kā tas ietekmētu kopējo vidējā termiņa un ilgtermiņa izaugsmu, ietekmu uz ekonomikas izaugsmu kopumā un tam līdzīgi. Es domāju, kopējais tirniecības apjoms starp Lielbritāniju un ES būs lielākoties atkarīgs no tā, kādas būs nākotnes tirniecības sarunas Tāpat arī nesmu lēsis par to, cik liela būtu priekšrocība vai trūkumi līdzdarboties muitas savienībā. Es izņemu pie, izēju no pieņēmumu, ka mēs, nu, ka Lielbritānija stāsies no muitas savienības attiecīgi, un kā iepriekš norādīju, ietekme šāda veida muitas savienības atstāšanai būtu atkarīga, atšķirīga katrai ostai atkarībā no tā, cik, liela vai, cik lielā mērā kravas tiek izvestas tieši uz ēs vai ienāk no tām. Lielbritānijā lielākā rūpa ir tā, ietekma uz ostām ir tāda, ka tas, protams, saistīts tālāk arī ar dzelzceļu satiksmi caur ES. Ir ticis ierosināts, ka papildus muitas pārbaudas šajās ostās varētu radīt kavēšanos, it īpaši tajos gadījumos, ja ir ierobežota teritorija telpas. Nu, piemēram, Dubras osta šajā gadījumā varbūt ir tā redzamākā, um, kā, kā hrestomātisks piemērs Lielbritānijā un daudziem tas nu, ir, ir skaidrs, ka tas varētu radīt papildus kavēšanos, un tas būtu viss tas akūtākais jautājums Brexit kontekstā. Nu, tāpat laikā mm, kavēšanās risks tādās ostās kā Duvrā varbūt ir pārdomājums, ir īpaši skatāmās, piemēram, ka šobrīd notiek ar ES krāvām, kas ienāk no trešām valstīm Lielbritānijā. Papietoties modernām IT sistēmām, mūsu pieredze liecina, ka aptuveni 1,3% tikai 1,3% krāvu, kas nāk no trešām um, valstīm, Lielbritānijā tiek apturētas, tos dara Brītu varas iestādes, lai tās pārbaudītu. 80% šo pārbaužu veids ostas veselības organizācijas pārsvarā tā daļa no pārtiks nekaitīguma standarta ievērošanas. Un ja pēc izstāšanos no muitas savienības, protams, būs jāveic regulējumu saskaņošana, nu, piemēram, lai pārtiks produktu pārvietošanas eh, arī tiktu regulētu. Protams, ja viss šie noteikumi būs vienādi, tad nevajadzētu palielināt nekādu šādas drošības pārbaušu skaitu, jo Lielbrit arī tad, ja Lielbritānija ir ārpus muitas savienība, savienības, bet tāpēc principā inspekciju skaits kā e, kravas plūsmai nevajadzētu pieaugt. Tajos gadījumos, e, šādos gadījumos un tirzniecība netiks kavēta. Bet nu, tas nenozīmē, ka nebūs kavēšanās, piemēram, ar e, tādu pavadāmo kravu ienākšanu, piemēram, Duvras ostā. Un ja šādas kavēšanās notiks, tad tādā gadījumā varbūt tās nenāks kā tehnisku problēmu sekas, bet gan drīzāk tas nāks kā sekas politiskajiem lēmumiem, kas tiek pieņemti šo, šobrīd un kas ietekmēs robežu pārvaldību abās pusēs. Ja dalībvalstis to starp Lielbritāniju pieļaus zināmu pārējais periodu un sāk strādāt pie jaunu sistēmu, sistēmu izveids jau šobrīd izvēloties pragmatisku pieeju, tad domāju, ka mēs varam izvairīties no problēmām kā mēs risinām Brexit ietekmes jautājumu, kā cenšamies to samazināt. Pirmām kārtām cenšamies samazināt šo pavadāmo eh, dzelzceļa kravu eh, risku un ietekmi. Atsevišķos gadījumos tas var prasīt, piemēram, pārēju uz citu transporta veidu, tātad nepavadītas kravas un konteineri. Iespējamā priekšrocība šai pieeja ir tāda, ka tas varētu samazināt distanci, ko kravas nosedz eh, abās kanāla pusēs. Bet vispārīgāk runājot, es vienkārši gribētu teikt, ka mēs turpinām cieši strādāt kopā ar visām ostām visā Eiropā, un ABP to uzskata par būtisku mūsu atbildības daļu. Vēlamies piedāvāt pēc iespējas labākus pakalpojumus mūsu klientiem, un daudzi mūsu kolēģi Eiropas Savienības kopējā sabie, kopienā piekrīt, ka mēs iestājamies par to, ka galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai tirniecība būtu pietiekami gluda. Uh, me, tie ir mūsu draugi, mūsu partneri, un tieši šādā partnerības garā mēs turpināsim sadarbību, lai pārliecinātos, ka tirniecība tiešām var norisināties bez aizķeršanās un arī augt augumā. Lielas paldies par šo um, uzstāšanos, saka priekšādātāji. Tagad sāksim debats. Tieši tāpat kā iepriekš pingpong metode, 5 minūtes, tagad Vimam Bandekampam. Un, ja jūs vēlties vēl kāds izteikties, tad jums par to man jāinformē. Paldies, Vimvadam. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Iesākumā gribētu teikt, ka ir pavisam neliela tādu politiķu grupiņa šajā namā, nu pat tāda, nu es nezinu, tāda mm, Da, tikai daži domā, ka Brexits ir neies, neiespējams. Es nepiedaru šai grupai. Koens kungs. Tas tāds drīzāk komentārs, nevis jautājums. Bija visai iespaidots, kad jūs runājāt par šo pārejas periodu. Jūs teicāt, ka tas varētu būt viens tāds pieejams, nu es nezinu, vai tagad, eh, vai ir kāds, kas šādās runās ieklausās, šajās diskusijās ieklausās, jo domāju, ka viens pārējais periods, tieši viena perioda ievērošana būtu ļoti svarīga. Man ir jautājums jums. Toyotas automašīnas, protams, tika ražots arī Lielbritānijā. Pirms tās tika eksportētas. Vai tās reizēm nonāk arī pie jums? Un kas šajā gadījumā notiks ar muitas nodevām nākotnē? Nē, nē, tas nav pārāk sarežģīti. Ir tādas preces, kas nonāk pie mums no Lielbritānijas, nu, dažādi veidi konsultēšanai, montāžai, pēc tam tiek eksportētas tālāk uz Austrāliju, Čīli, nezinu, jebkuru citu valsti, un, protams, ir ārkārtīgi svarīgi nu, šāda veida tirniecība, daudz veida mm, rezerves detes, kas nāk no Japānas tirgiem un tiek eksportēts uz Lielbritāniju. Ārkārtīgi daudz šādu automašīnu, kas iet caur mūsu, mūsu omu un ostu. Viens miljons automašīnu tiek eksportēts uz Lielbritāniju. 150 tūkstoši ir starptautiskās kravas, kas iet caur mūsu ostu. Vēlamies, protams, lai šie skaitļi saglabātos, un tas tiktu ņemts vērā runājot par Brexit iespēju. Nu, būs daudzas vienošanās, kas būs jāslēdz arī attiecībā uz muitu. Nevienalga, vai runājam šeit par tranzītu vai nē. Nu, kā tad, bū, kā tad būs šī atšķirīgā pieeja tajā gadījumā, kad būs piemēram, arī lūk, um, tranzīts un tam līdzīgi. Leitona kungam jautājums. Saprotu, ka Britu ostas ir privātās rokās. Tās nav valsts piedarības ostas, vai ne tā? Vai tas nozīmē, ka jums ir lielāka manevrēšanas iespēja? Nu, piemēram, Dublinā sastrādāties ar citām ostām, ar nu, kā, kā tas notiek, piemēram, sadarbībā ar Rotterdams ostu un tam līdzīgi, vai tas ir atšķirīgi šīm ostām? Nu, pirmām kārtām īsti nezinu, ko jūs domājat ar šo manevrēšanas iespēju, bet pārslēdz gan teikšu, lielākā daļa ostu Lielbritānijā ir privātās rokās. Vismaz lielāko tās, kas ir plašākās uh, kravu transportētājs. Uh, kas attiec uz manevrēšanas spēju, nu tad nedomāju, ka to ir mums vairāk kā citiem kolēģiem. Nu, piemēram, iesaistoties sadarbībā ar Lielbritānijas valdību, ir vis, it visi šai nozarē vienalga, vai tā ir valsts vai privāta iestāde, šo sadarbību īsteno ļoti cieša dialoga ietvaros. Nu, tad tādā gadījumā jautājums Railīkungam. Ar Preces nā, ienāk uh, Dublinā un pēc tam uz Belfāstu. Kas notiek tālāk? Es atklāt sakot, vienkārši nezinu. Tas jau ir šī pirmā posma lielākais paradoks un absurds. Uh, jo šis zemes, sauszemes robežas jautājums ar Ziemļīriju jau arī nav izskatīts, un jāsaka, tas ir ārpus manas atbildības jomas, nevaru to nekādā veidā komentēt, tas ir ļoti sensitīvs jautājums, nezinu, kas notiks. Šobrīd ļoti daudz preču, kā es zinu, ienāk Dublinas ostā, kas tiek paledzēts tālāk Ziemeļīrijai, tā vienkārši iemesla pēc, ka kuģi nāk no dienvidiem un tad uz ziemeļiem pa īrijas jūru, un tikai 160 eh, km no Dublinas līdz eh, Belfāstai, un līdz ar to ir tikai loģiski, ka šīs preces visas kopā tiek izkraustas Dublinā, un tās, protams, dodas pāri sauszemes robežai. Kas notiks, es nezinu. Visu, ko mēs Dublinas ostā varam darīt, mēs varam izveidot atbilstīgu infrastruktūru, eh, um, precēm, kas ienāk no vienalga kurienes mēs, protams, īrijā visi vēlamies, lai šī robeža paliek atvērta gan cilvēkiem, gan precēm. Visam. Lies paldies Vimam Vande Kampam. Andersens kundze, 5 minūtes jums. Paldies! Orēlī kungs, cik jauki dzirdēt jūsu teikto, cik jauki vispār bija jūsos klausīties, un mēs pavisam drīz ar Tran komiteja dosimies uz Dublinu, jūs apmeklēsim, es priecājos, ka jūs skatāt to visu tādām rožēnām brīlēm. Jāsaka, man gan ir zināms šaubas attiestībā uz to, vai Lielbritānijas ostiem šī nākotne ir īpaši spīdoša, bet kas attiecas uz regulējumu tālāk. Kā jau jūs varbūt zināt, ostu regulējums, ko mēs šeit komitejā skatījām, bija ļoti pretrunīgs jautājums šeit parlamentā, un beig, beigās šķiet mēs nonācām pie diezgan līdzsvarota risinājuma ar saprātīgiem mēriem pārskatāmības jomā, investīciju jomā un tādos jautājumos, kas saistīti ar darba spēku apmācīšanu. Iespējams, ka jums un Koenskungam šis jautājums. Ja ir tā, ka tagad liel, Britu ostas vadībai saka, lūk, mēs nevēlamies šo regulējumu vairs īstenot, atbrīvojot mūs to tā, un tāpēc tās, piemēram, eh, nenodrošina vairs vienādas spēles noteikumus. Tad kāda būtu jūsu sajūta uz šāda veida rīcību? Es, protams, augstākā mērā, visaugstākā mērā respektēju Lielbritānijas ostas kā tādas un uh, Eh, ir šī specifika, ka ļoti blīvi piekraste daudz ostām un tā tālāk. Mēs esam savukārt cit, ar citu sistēmu, un tā dar, dar, dar, atbilstīgi arī darbojas, un tas ir ļoti labi um, izpaužas. Man tiešām nav bāžu par to, ka Lielbritānijas osta joma, ja tā strādātu citādākā, ar citādākiem regulējumiem, tas kaut kā ietekmētu Dublinas ostu. Lielākoties vienīgais, kas ietekmētu būs, šo situāciju, būtu inspekciju uh, vēršana. Nu, protams, galvenais ir šīs muitas deklarācijas eh, jautājums. Tā nav saistīts tik daudz ar ostām un ostu sistēmām, bet gan drīzāk ar pārvaldību ar Eiropas komisiju ES un Britu un ES eh, e tirniecības attiecībām. Par to būtu svarīgi gūt kādu domu, kas par ko būs deklarācijas jākad, jāgatavo, kā tas šurpu turpu notiks, un varu vēl tikai piemedināt tam, ko es teicu iepriekš, ka ir ļoti svarīgi, ka nedrīkst būt atšķirīgi režīmi. Muitai starp Nīderlandi, Beļģiju, Franciju un Īriju, piemēram, par muitas pārbaudēm konkrēti runājot, Leitona kungs. Jūs šķiet paudāt plašu optimistu, ka būs regulējuma saskaņošana arī attiecībā uz muitas kontroli, un tas nebūs problemātiski. Bet varbūt jūs tad varētu nedaudz pakomentēt uh, vai tas fakts, ka mēs būsim trešā valsts ES likumdošanas kontekstā eh, no ES puses, eh, nenozīmēs to, ka viņi nebūs vairs, nu tā teikt, tik vaļīgi attiecībā uz muitas pārbaudēm un uz tās, ka tam jānotiek citādi. Jo jautājums tad šajā gadījumā ir par precēm, kas nāks no mums kā trešās valsts, no citām valstīm, kuru regulējošie standarti ir citādāki, zemāki. Tātad pirmām kārtām mēs nemaz nezinām, vai būs šāds regulējums saskaņojums, un pat ja tāds notiks, tad kāpēc ES pusē vajadzētu būt, nu, tādai ar tādu atvieglošo pieeju šai gadījumā. Divas lietas atkarībā no tā laika posma, par ko jūs runājat, bet runājam par, piemēram, pirmo dienu, tad pat tagadījumā, ja nebūs oficiāls vienošanās par regulējumu saskaņošanu, tas, ko mēs šobrīd, piemēram, darām Lielbritānijā attiecībā uz pārtiks un dzīvnieku eksportu kontroli, ir tieši tāda pat kā pirms tam. Līdz ar ar to praksē nav nekādas vajadzības īstermiņā mainīt kaut kāda veida inspekciju skaitu un saturu. Nu, protams, pēc tam, kad paies gadi iet uz priekšu, standarti kļūst atšķirīgāk un tā tālāk, un varbūt, ka mūsu standarti savukārt būs atkarīgi no mūsu noslēgtiem tirnicības nolīgumiem, varētu rasties prasība šāda veida inspekcijas pastiprināt. Bet es domāju, ka tādā gadījumā būtu pietiekami daudz laika, lai pielāgotos šādām jaunām prasībām. Un vēl gribēju arī uzsvērt to, ka es savus komentārus vēršu uz tādu tuvāko nākotni nākotni, un pirmajā pēc Brexit dienā nav vērts uzreiz ieviest kaut kādus drakoniskus muitas pārbaužu noteikumus. Vienīgais papildu komentārs, ko es varbūt varētu vēl šeit piemetināt, ir tas, ka ir svarīgi neaizmirst, nu, to vienādojumu, par ko es runāju pirms tam pašreizējā režīmā, kas, kad ir rodas atšķirīgi standarti eh, pārtiks un mm, dzīvnieku eh, produktu jomā ar citu pasauli, tiek īstenota zinām mēru Lielbritānijas varas iestādes šobrīd, kā jau teicu, tikai 1,3% 10% kravu gadījumā īsteno šādas kontrolas, jo tiek identificēts atšķirības. Un tikai 80% no šā ir tas eh, apjoms, kurš ir svarīgs. Tātad nevaram pieiet tam visam dogmatiski. Un nedomāju, ka šajā gadījumā visai plūsmai vajadzētu apstāties pavisam īsi vēl. Man saka, ka Dubras situācija ir tāda, ka mums nepieciešams samazināt līdz 15 sekundēm pārbaudas laiku, lai izvarītos no uh, rindām. Pašreizējais transporta departaments Lielbritānijā saka, ka viņi meklē dažādas tehnoloģiju risinājumus, lai tas varētu būt divas minūtes. Ar to jau nepietiek, lai atrisinātu milzīgas problēmas Duvrā. Vai esat sīkāk skatījušos jautājumu? Es saprotu, ka jūs neesat no Duvras, bet vai jūs esat detalizētāk domājuši par to, kā šo plājus pārvērt starp divām minūtēm un 15 sekundēm, kas vajadzīgi vienai vai vajadzīgs vienai inspekcijai. Jums taisnība, ABP ne, nav dubras uh, ostas operators, viņi paši atbildīgi par savu darbību, bet tas, ko varu teikt šai saistībā, ir tas, ka Dubras osta pilnīgi noteikti sadarbosies ar valdību cieši, darīs to un radīs kādu risinājumu. Kāds šis risinājums būs, es, protams, nezinu, bet es pārliecinātu, ka sadarbība ar valdību turpināsies un viņi centīsies pārliecināties, ka šī sistēma ir pēc iespējas atbilstīgāka. Mm. Vēl pavisam ne, nedaudz piemetināšu. Es nedomāju, ka nebūs papildus inspekcija. Pat ja jūs sakat, ka nebūs tas nepieciešams, šāds papildu inspekcijas būs. Jo, ja jūs esat ārpus muitas savienības, tad tā tas arī ir un viss. Uh, un tas nozīmē, ka būs vajadzīgs cilvēks izglītot. Tā ir tā galvenā doma, kas mums parādās. Uh, Nu, piemēram, tagad būs vajadzīgi krietni vairāk cilvēku, kas darbosies šajā nozarē un kas varēs šo inspekciju sistēmu uzturēt. Varbūt to pareizi būtu liederīgi atcerēties, un arī šajā gadījumā vajadzīgi mm, investīcijas, nu, piemēram, šādu cilvēku apmācība, izglītošana tā, lai viņi spēja ar šīm sistēmām darboties. Atvainojiet tikai precizēju. Es teicu, ka nebūs nepieciešamība pēc papildus pārbaudījuma. Es vienkārši noraudīju, ka eh, inspekciju skaits skaits, pieaugšas skaits nebūs tāds, ka tas pilnīgā pieliks punktu visai tirniecības plūsmai. Lielas paldies, Andersens kundze, un tagad Maisners kundze, un pēc tam Gila Evans. Jā, paldies. Vispirms man ir jautājums Kunsa kungam un uh, Reliem un eh, Letonam. Tātad šobrīd 50% starptiskās tirzniecības uh, apvienotā karalīste īsteno starp, caur Eiropas Savienību un 40% caur ostām. Un vai nevarētu uh, šīs papildu kontroles novest pie tā, kā samazinātos uzņēmumu daudzums, kas veic šādas importa-eksporta operācijas? Paldies par jautājumu. Nē, mēs nebaidāmies, bet, manuprāt, nu, jau kļūst garlaicīgi atbildēt uz tiem, šiem jautājumiem. Es, protams, iepriekš atvainojos, bet nu, viss tas, protams, būs atkarīgs no tirsniecības sarunu rezultāta un šīs uh, sarunas var novest, notikt labvēlīgā gaisotnē, lai abas puses būtu ieguvējis, vai arī var notikt atšķirīgā kontekstā. Bet ņemot mūsu ciešo sadarbību ar kolēģiem Eiropas Savienībā, tā skaitā Vācijā un Siemens uzņēmumu, kas ir viens no mūsu lielākajiem klientiem, nu, balstoties uz to, man nav pamata bažām. nu, attiecībā uh, uz mums jāsaka, ka bailes ir slikts padomdevējs. Ir uh, svarīgi uh, uzturēt labas kaimiņu attiecības, kas nāk par labu abām pusēm. Protams, visi ir ieinteresēti attīstīt labu ekonomisko sadarbību ar apvienoto karalisti, bet, protams, tas uh, nevar novērst īstermiņa svārstības ekonomiskajā sistēmā. Teiksim, svarīgs faktors ir arī maiņas kurs starp eiro un brītu mārciņu. Um, nu, nevar, protams, sagaidīt, ka nebūs nekādas īstermiņa ietekmes. Mēs uh, tomēr ceram, ka ilgtermiņā tas uh, nokārtosies. Tālāk jautājums Leitāna kungam par Brītu ostām. Vai jūs uh, uzskatāt, ka tās būs ieguvējas pēc Brexit, jo nebūs jāīsteno uh, ostas pakalpojumu regula, kas Britiem nepatika, un, un citas regulas, un jūs varbūt varēsiet brīvāk darboties, bet no otras puses varbūt būs arī kādi zaudējumi, jo jūs nebūsiet vairs šajā sistēmā. Tātad, kas būs uh, uh, dominējošais ieguvumi vai zaudējumi? Atbilde. Nu, es nesaskanu nekādu jēgu tagad spekulēt par to, uh, kādi būs uh, ieguvumi, kādi zaudējumi, jo mēs nezinām, kāds būs sarunu rezultāts varētu hipotētiski uzskaitīt uh, 20 ieguvumus, 20 potenciālus zaudējumus. Nu, tas viss ir atkarīgs no risinājuma. Ne jau tādēļ man uh, es esmu šeit ieradies, lai, uh, nu, galvenais ir uh, runāt par uh, krāvu plūsmu pār robežām. Tālāk jautājums Relīkungam par Dublinu Esmu runājis ar vairākiem transporta nozars pārstāvjiem uh, no īrijas un pastāv tiešām bažas par to, ka varētu būt ļoti negatīva ietekme uz īriju attiecībā uz kravu plūsmām uz īriju kā uh, es uh, dalību valsti pa sauszemi. Ja es pareizi saprotu, tad ostām, uh, ostas nesaskata tā, tikpat daudz potenciālu problēmu. Atbilde. Paldies, ka uzdevāt šo jautājumu. Kad es runāju par to, ka mēs nebaidāmies no Brexit ietekmes, es runāju tikai par Dublinas ostu nu, nebūs papildu tirzniecības apjoma, to es zinu, ir atsevišķas ekonomiskas, ekonomikas nozares īrijā, kas ļoti smagi cietīs, kas, teiksim, piegādā vekonu caur ostām, nu, šeit būs tiešām liela zaudējumi arī maiņas kursa dēļ. Tātad būs ļoti negatīva ietekme uz pārtiks rūpniecību. Bet uh, būs uh, darba vietu zaudējumi, negatīva finansiāla ietekme. Tāpat uh, runājot uh, par šīs komitejas kompetences, domāju, ka arī autopārvadājumu nozari izija Irijā cietīs. Šobrīd uh, piegādas tiek veiktas uh, 20 stundu laikā, bet ja būs papildu šķēršļi iebraukšanai apvienotajā karalistē, tad nu, tas būs gandrīz tā, ka it kā braukt tu cauri Ķīnai vai Indijai šīm pārbaudēm, tātad būs negatīva ietekme uz īrijas ekonomiku, bet ne uz uh, Dublinas ostas uzņēmumu. Mēs uh, pārdzīvojām arī 2008. gada recesiju, un tāda pat būs situācija arī um, Brexit kontekstā. Tālāk Džila eh, Evansa un pēc tam Kana kungs. Paldies, es pārstāvu Velsu Un, protams, būs uh, liela ietekme tīpaši uz Holihedas ostu, uh, kur uh, apkalpo vienu no Eiropas lielākajām prāmju līnijām un vienkārši nebūs fiziski iespējams ieviest visas nepieciešamās pārbaudes, ja būs tā saucamā stingrā uh, robeža. Mums ir tiešām ļoti lielas bažas par ietekmi uz Velsas ekonomiku, jo mums ir ļoti uh, cieši sakari ar īriju. Valdība ir arī veikusi pētījumu par uh, to, kāda izskatās Velsas ostu nākotne. Un uh, Viens no risinājumiem, kas uh, tika izvērtēts, bija tās atsmās brīvostas, ja brīvās uh, zonas, lai mazinātu uh, stingrā Brexita potenciālu negatīvo ietekmi. Es gribētu dzirdēt jūs komentārus par to. Atvainojos, jā, es pat nesaprotu, kādēļ bija uzlīts saustiņas. Holihedas osta, kam ir ierobežota akvatorija, tas pats sakāms par Duvru. Nu, problēmas var atrisināt bet uh, viss ir atkarīgs no tas, kādu pieeja izvēlas valdības abās robežas pusēs. Nu, ja būs kāds uh, kontrolieris ar papīru rokā un pārbaudīs katru kraus mašīnu, to apturēs, nu, tad būs uh, liela, liela kavēšanās. Bet, nu, tas obligāti jau nav tā jādara. Pateicos jums, ka pieminējāt brīvostas un brīvās ekonomiskās zonas. Pa, šī ideja parādījās Britu politiskās aprindās pēc, eh, domājot par pēc Brexita periodu. Nu, mēs to izvērtēsim tas varētu piesaistīt investīcijas ostām un arī ražošanai ostu teritorijā. Bet nu, tas varbūt būtu iekļaujams tajā sarakstā, kas nu, būtu, šis varbūt būtu Brexit priekšrocības. Vai par to, kā virzīties uz priekšu izlēmtu, mums ir jā, jā, jāpagaida vēl Jā, Holihēdas osta ir ļoti svarīga Dublinas ostai. Nu, tā ir mazāka mēroga Duvras osta, varētu teikt, kā attiecībās ar Kalē. Ja cilvēki ir uh, Uh, izmantos tādu sistēmu, kāda ir tirsniecībai ar uh, valstīm ārpus Eiropas Savienības, izmantoja tās pašas procedūras, tad šīs uh, procedūras nebūs pārāk smagnējas un ietekme nebūs liela. Un mums ir jāatgriežas pie 1992. gada sistēmas, tad, protams, muitas deklarācija aizpildīšana ir liels izaicinājums, jo šīs pārbrauciens ilgst trīs ceturdaļ stundas, un tādēļ tas nozīmē, ka viss ir jāplāno jau iepriekš. Ir pā, piegādes ķēdes, kas iet tagad caur Holīhedu, droši vien pārorientēsies uz Zebrigi un Rotterdamu vienkārši loģistikas dēļ. Nu, viens konteiners ar simts vai tūkstošu daž, dažādām. Uh, krāvas partijām prasa lielu uh, administratīvo darbu, un tas droši vien tiks novirzīts uz citām ostām. Bet uz precēm, kas tiek ievest no ārpus Eiropas Savienības, nu, šeit spēkā ir tās pašas procedūras. Uh, Uh, neatkarīgi no krāvas apjoma, līdz ar to šīs preces virzīsies ātri, ja, piemēram, iebrauc divi prāmi no Holyheadas, tad mēs pa pāris stundām esam pabeiguši šīs formalitātes. Nu, sliktākā gadījumā 10% kravu būtu jāpārbauda, nu, šeit varētu būt 50 trailerī, ko var pārbaudīt, bet ja sa sadala visu pa. Pā pa elementiem, tad to visu var izdarīt. Manas vienīgās bažas ir saistīts ar to, ka šie darbinieki tiek novirzīti ar kaut kādām sānis ar papildu problēmām, viņu uzme, uzmanību uh, novērš kaut kādas tādas vienkārši izrādīšanās pasākumi. Uh, atbild par uh, brīvajām ekonomiskām zonām un muitas zonām. Nu, šeit ir atšķirīgi elementi. Ja preces tiek vēstas no Eiropas Savienības uz apvienoto karalistu vai arī uh, preces no citām valstīm tiek vēstas uz caur Eiropas ostu uz apvienoto karalistu, tad pēdējā gadījumā ir tiešām izvērtēt šīs brīvās zonas iespēju, kur nav jāveic muitas deklarācija, jo preces atrodas vienkārši izlaicīgi tranzītā šai zonā. Tas jau nu, notiek šobrīd, jo ir muitas savienība un šeit problēma nav, bet domājot par nākotni, tas būtu jāatrisina. Bet tālāk par precēm, ko no apvienotās, apvienotās, es atvainojos Eiropas Savienības svēdu uz apvienoto karalisti. Uh, tad uh, lieliem uzņēmumiem uh, šīs formalitātes būs iespējams nokārtot, bet maziem uzņēmumiem mēs paredzētu iespēju uh, atgādāt preces uz ostu un pēc tam tās apstrādāt šeit, jo pretējā gadījumā mazie transporta uzņēmumi vienkārši pazudīs no tirgus, jo viņi netiks ar visu šo darba apjomu galā un mainīsies situācija šajā nozarē. Lielie uzņēmumi spēs organizēties, bet maziem uzņēmumiem vajadzētu sagatavot īpašu zonu ostā, kas varētu sagatavot eksporta deklarācijas, lai šīs preces varētu izvest no Eiropas Savienības. Paldies! Pāns kungs. Paldies, man pat nevajag trīs minūtes. Man tādi īsi jautājumi. Jautājums galvenokārt paredzēts Leitona kungam Britu kūdniecības baidās zaudēt uh, tirzniecības apjomu pār, kravu pārvadājumos uz apvie, Eiropas Savienību apvienotās karalistes. Es eh, gribētu zināt, kādi ieguvumi varētu būt apvienotai karalistei no izstāšanās, un eh, otrs jautājums, vai pastāv risks, ka varētu tikt apietas apvienotās karalistes ostas pēc Brexita. Nu, es gribu teikt, jā, ka jūs esat tiešām ļoti interesanti persona. Es esmu interesanti persona, ar ko runāt, bet nu, šoreiz laikam atkal atkārtošos un teikšu vienu un to pašu. Uz šādiem jautājumiem nu, nav iespējams šobrīd atbildēt. Mēs varam visādas prognozes izstrādāt, spekulēt, bet nu, ir pārāk daudz neskaidrību, nav zināms, kā šīs sarunas attīstīsies. Uh, Un, uh, kā jau es teicu, viss atkarīgs no tā, vai gaisotne būs konstruktīva vai nē. Nu, drīzāk šo jautājumu vajadzētu uzdot vēlāk. Es tiešām atvainojos par šādu atbildi, bet, nu, es neko citu nevaru jums teikt. Jā, uh, Leitona kungs, uh, vēl, es, mēs vēl varētu atgriezties pie šie jautājumi, vēl 50 sekundes. Nu, jā. Uh, Mēs uh, dzirdām ziņās apvienotā karalistē, ka pulkstenis tikšķi. Nu, varbūt arī labi, ka Barņiekungām ir digitāls pulkstenis un tas netikšķi. Klūns kundze, Leiton kungs, nu jā, jūs uh, jau piesaucāt pulksteni, palikuši vairs tikai kad 13 mēneši. Nu, jūs teicāt, ka Rotterdams osta uh, gaid, gatavojas sliktākajam un Aurēlija kungs no Dublinas ostas arī nu, neizslēdz iespēju, ka šīs tiesniecības kravu plūsmas pārvietosies prom no apvienotās karalistes jums noteikti vajadzētu paredzēt uh, sliktākā scenāriju, ka 100% kravu plūsmas būs ārpus Eiropas Savienības jums. Jūs uh, tā, nu, jūsu mm, iecerētie scenāriji var arī nerealizēties, nu, skatoties no īrijas viedokļa. Nu, ja nav paredzēts scenārijs sliktākajam variantam, nu, 2019. gadā es dzirdu no apvienotās karalistes pārstāvjiem no valdības, kas saka, ka vēlas būt ārpus vienotā tirgus, ārpus uh, muitas savienības un ka būs brīvās tirzniecības nolīgums. Nu, jūs izklausāties optimistiskāks nekā citi un teicāt, ka ir svarīgas labas kaimiņa attiecības ar uh, citām ostām Eiropas Savienībā, bet nu tās tad jau būs citā reģionā, tur būs cits regulējums, cita muitas sistēma. Uh, Nu, un tas, tas uh, būs spēkā neatkarīgi no tā, vai ir draudzīgas attiecības vai nē. Nu, vien, gribētu te uh, piesaukt tādu ļoti vienkāršu analoģiju. Ja mēs runājam par uh, jāra karbonādi, uh, diena pirms Brexita šī šis uh, pārtiks produkts atbilst visiem Eiropas Savienības standartiem. Nākamajā dienā pat, ja nav uh, vienošanās, uh, vai tad pēkšņi viss būs vienas dienas laikā mainījies, un jūs tagad sāksiet visu pārbaudīt un inspicēt. Ja jūs esat pragmatiski noskaņots un balsoties uz riska analīzi, tad nav nepieciešams apturēt šos tirznie, preču plūsmas. Bet, nu, protams, ir viss atkarīgs no tā, kāda ir jūsu politiskā nostāja. Un šīs dienas uh, diskusija uh, arī parāda to, ka abas puses ir ieinteresētas, lai tirzniecība turpinātos, ekonomiskā sadarbība turpinātos. Un tādēļ tas ir pamats optimismam, ka šīs uh, preču plūsmas turpināsies, ekonomika attīstīsies var arī skatīties uz to citādāk, bet ja ir kopīgas ekonomiskās intereses, tad nu, var cerēt, pamatojoties uz to, ka būs saprātīgs risinājums. Un viss svarīgākais, un šeit nav runa par optimismu vai pesimismu, bet gluži vienkārši tas uh, fakts, uh, kā atrasties ārpus muitas savienības uh, ir vienlīdzīgs haosam. Nu tā tas nav, tas nenozīmē haosu. Un tas viss nebūs atkarīgs tikai no kaut kādiem politiskiem uh, viedokļiem. Nu, ko es dzirdu? jūs eh, cerat, jūs vēlaties, bet jūs neprā, neplānojat nekādus konkrētus rezultātus. Atbilde. Nu, ko jūs dzirdat no kolēģiem jebkurā uzņēmumā? Jā, ir virkne scenāriju, un, protams, vajag gatavoties visiem šiem scenārijiem. Un kolēģis no Rotterdamas ļoti trāpīja naglai uz galvas savās atbildēs. Nu, ko es saku, ka fakti dod pamatu optimismam. Paldies, Klūnas kundze, tagad. Yeah, oui, c'est bien vous. Thanks very much. Um, I'd like to come back. Jā, paldies. Es vēlētos tomēr atgriezties pie jautājuma par muitas formalitātēm. Daudz jau šeit izskanēja šajā sakarā, bet Orēlī eh, kungs. Uh, Jūs eh, pieminējāt jauni uzņēmumi, parādīsies pilnīgi jauna administrācija, un, eh, manuprāt, tā būs naudas un pūliņu šķērdēšana, un tomēr tas ir neizvē, neizbēgami. Un eh, jūs samērā pesimistiski raudzējāties uz muitas izraisītajām nosabošanām. Jūs teicāt, pēc 57 nedēļām, bet Koens, Koens kungs Jūs norādījāt uz digitālo platformu, kas varētu daudz no šiem formalitātēm veikt un tādējādi izvairīties no šīm kolaterālajiem bojājumiem pēdiņās. Tā tad ir optimistiskais un pesimistiskais scenārijs. Vai jums šķiet, ka digitalizācija varētu daudz no šīm problēmām atrisināt un novērst? Atbilde. Relīkungs. Digitālie procesi, protams, padarīs eh, šos procesus lētākus. Un tomēr mums ir jāatgriežās pie Paulo Čečīnī, eh, itāļu ekonomistu ziņojuma, kurš eh, aprēķināja, cik tas ir izmaksājis, ka Eiropā vairs nav iekšējās robežas un muitas, un mēs visi ceram, ka um, tehnoloģijas samazinās šīs novēlošanās, un tomēr būs jau kaut kas jāpārbauda, un tas, ar, tas prasīs laiku. Bet uh, Eiropas Savienības būtība jau ir ir eh, tāds juridisks kopums, bet um, realitāte tirzniecībā ir nedaudz cita. Un mēs tāpēc mūsu Dublinas eh, portā, Dublinas ostā mēģinam arī tā kā piemēroties šai realitātei, kas nodrošina Eiropas funkcionēšanu. Bet eh, salīdzinot situāciju mūsu ostā, un salīdzinot ar Rotterdamas eh, ostu, varbūt, ka mēs eh, balstoties uz iekšējā tirgus labumiem, esam nedaudz eh, izlutināti un mums vajadzēja šo digitālo sistēmu izveidot jau agrāk, jo, piemēram, dziļjūru kuģiem tā jau ir izveidot un tā tālāk. Un tomēr tas nenozīmē, ka tas būs viegli, ka šo sistēmu laicīgi sagatavot un palaist būs viegli. Prieksēdētāji, paldies! Un Fosters kundzei trīs minūtes lūdzu. Es ļoti ātri prieksēdētājs kundze. Es atvainojos, ka es nedzirdēju visas jūsu prezentācijas, un, protams, ka mēs, Eiropa parlamentārieši, esam ļoti aizņemti. Jautājums par to, glāze ir pustukša vai puspilna, bet realitāte jau ir tāda, vai tas kādam patīk vai nē. Lēmums tika pieņemts demokrātiskā referendumā, un mums tagad politiķiem ir jārīkojas tālāk. Tas ir mūsu darbs, un ja mēs nespējam rast risinājums, tad mums no politikas ir jāaiziet. Patiesībā jautājums ir par politisko gribu. Protams, es eh, neizslēdzu, ka izaicinājumu un problēmu ir daudz, un tomēr šeit jūs ostas nozara kopumā eh, celt tā jūrniecības kamera un visi pārējie. Jūs jau visi kopā strādājot, varat panākt eh, šo pārējais periodu gludumu kad Brexit pilnībā iestāsies nākamā gada martā. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka gan šeit, gan arī citās vietās ir pietiekami daudz gudru un ļoti gudru cilvēku, kas piedāvās risinājumus. Vai jūs man nepiekrītat, ka mums tomēr būtu jābūt optimismu pilniem, neskatoties uz izaicinājumiem? Mēs jau varam runāt sausām pusēm sausām mutēm, un nav jau tā, ka tūlīt tirzniecība apstāsies. Realitāte ir tāda, kāda tā ir. Mums šobrīd ar šiem problēmām ir jārīkojās, un es un mani kolēģi Eiropas parlamentā un arī citur esmu gatavi piedāvāt eh, risinājumus. Jūs strādājat ostā, osta ļoti dinamiska vieta un uzņēmums, tā kā es personīgi esmu optimismu pilna, vai tad tāda nesam jūs? Jā, saka Koenkungs, mēs eh, esam optimismu pilni, mēs eh, vienmēr tāda esam bijuši, varbūt visgrūtākais šobrīd ir tieši neskaidrība kas notiks. Lēmums ir, jā, protams, demokrātisks, bet neskaidrība joprojām vēl ir daudz. Vai būs tirsniecības nolīgums, ja tas būs, tad kā tas tehniski ietekmēs muitas darbību, un eh, mums pēc iespējas ātrāk vajadzētu iegūt šo skaidrību. Un, um, Šajā pārejas periodā arī ir jādefinē vairāk ceļa stabiņi, jo, protams, ka nebūs jau uh, visas atbildes uz nākamā gada martu gatavs. Uh, yeah, I mean, I... Jā, saka Rēlīkungs. Jā, protams, mēs jau pēc dabas esam optimisti, jā, bet uh, šobrīd mēs diskutējam par realitāti. Šobrīd cilvēkiem, kur reāli strādā, uh, Tā kā politiskais lēmums tiks pieņemts ļoti vēlu, tad mums ir ļoti liels neskaidrības eh, posms un patreizējā um, posmā. Protams, ka mēs ceram uz vislabāko. Mums ir jāsagatavo gan procedūrāli, gan arī infrastruktūras ziņā. Vienīgais, eh, ko es par Brexit esmu pārliecināts, ka preču apgrozījums samazināsies. Nu ir skaidrs. Un, uh, Mēs eh, šobrīd jau skatāmies 2008. gadu, kad sākās krīze, un šķiet, ka mēs tajā atgriezīsimies. Tātad plusu šeit nebūs, bet, protams, mēs skatāmies uz glāzi kā uz puspilnu, bet, protams, ka uz puspilnu. Jā, I mean, uh... Jā, saka Laitona kungs. Es eh, jau savos ievadvārdos to teicu, un atkārtoju vienmēr. Jautājums ir par motivāciju un politisko gribu, to politisko gribu, kur piedalās sarunās, jo tehniskā un praktiskā plāksnē tirzniecība turpinās un iespējams tās apjoma pat palielināsies. Jautājums ir par to, kādi ir politisko sarunvedēju mērķi. Messieurs, Dāmas un kungi, esam pabeiguši uzklausīšanu, aplaudēsim mūsu trim paneļa diskusijās uzaicinātajiem. Paldies jums! Un es tikai vēlējos pateikt, ka jautājums jau nav par optimismu vai pesimismu. Mums ir jābūt realistiem. Tout le monde peut être euh, dans un. Voilà, on peut être optimiste de façon. Tā tad, eh, vai mēs esam optimismi ar tādu plusu, tas jau patiesībā optimismu vai ticētāji, tas jau mums patiesībā nenesīs nekādu labumu. Un, uh, esam diskutējuši, kā ar dzelzceļa nozars pārstāvjiem, ar avio nozars pārstāvjiem. Protams, ka visi ir nobažījušies un visi uzdod jautājumu, kas notiks tālāk, konkrēti, kas notiks. Un eh, varbūt pirmais secinājums, ko varam jūs uzklausot veikt, visi mēs esam dienas prātis, ka ir nepieciešams šis pārējais periods. Otrs, eh, ko jūs pieminējāt, lai šī pāreja, lai šis konkrētais pārejas brīdis būtu viens, lai nebūtu tā, ka būtu tādi vairāk tā kā etapi. Protams, ka mēs visi gribam zināt, kāds ceļš ir mūsu priekšā. Un vēl bez tam šeit izskanēja tāda vienprātība vēl vairākos aspektos. Ja jau tiek veiktas kontrolas, tad tām ir jābūt administratīvi pietiekami vienkāršām. Es uh, atceros, ka braucot, ka jau tāda konkrēts jautājums, cik ilgu laiku tas prasīs eh, izkraut vai iekraut kravu. Un arī jums šie jautājumi ir jāizskata, jo, piemēram, izkraujot eh, ma kravas mašīnu, jums ir jāzina, Un eh, noteikti, ka būs eh, ilgas gaidīšanas rindas, un tie ir visi konkrēti jautājumi, kur šajā pārejas eh, periodā būs jārisina un ar tiem jāstrādā. Un ar šo realitātes piedevu mēs varam noslēgt šo uzklausīšanu ir skaidrs, ka jūrniecības sektoram ir jāveido tāda kopīga platforma, jānosēžas pie vienota galda un jāstrādā. Laika nav daudz. 19. gada marts ir pie durvīm, tas ir gandrīz rīt. Bet paldies, paldies, kā jūs ziniet, mūsu komitejā jūrniecības sektors ir ārkārtīgi svarīgs un tuvs sirdī. Paldies, ka ieradāties. Un vēlreiz kolēģums ap. ap kolēģi jums aplaudēja, aplaudēja jūsu kompetencei. Paldies! Allez, vous avez aimé le secteur maritime, vous allez. Tā tad, ja jūs piedalījāties e, šajā uzklausīšanā, tad jums noteikti patiks arī nākamais punkts, un tas ir avio nozars jautājums. Allez, nous continuons avec le rapport de monsieur. Un tagad, turpinot 24. punktu, Markus Pīper kungs konkurences saglabāšana gaisa transportā. Ir iesniegti 281 grozījums. Un, protams, došu vārdu pirmajam referentam, pēc tam ēnu referentiem un pēc tam pārējiem deputātiem, kuri vēlēsies izteikties. Noslēgumā došu vārdu Kornelis kungam. Aktā jā, komisijas pārstāvs ļoti pateikami. Lai jūs iepazīstinātu ar komisijas skatījumu uz šo ziņojumu, bija Piperkungs vārds jums. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Priekšādātā paldies. Ilgi nebūs vajadzīgs man laika. Esam izskatījuši grozījumus. Jūs jau teicāt, ka drīz 300 grozījumu. Nu, bet nav tik traki. Un arī saturiski daudzi grozījumi ir ļoti līdzīgi. Nu, gan jāsaka, viens otrs ir visai pretrunīgs. Nu, tāpēc jāskatās lai mēs šeit parlamentā tomēr nonākam pie tāda līdzsvarota teksta, tā lai pēc iespējas vairāk politisko grupu varētu to atbalstīt. Un galvenais šai gadījumā ir tas par to, kad, um, piemēram, tiek, notiek konkurences traucējumi gaisa transportā un attiecīgi, kad ir šis kaitējums. Un, uh, jāskatās arī uz divpusējiem nolīgumiem un atbilstīgajiem iejaukšanās mehānismiem no ES puses, tā gadījumā, kad jāveic izmeklēšana. Tā šķiet tās svarīgākās tēmas arī eh, grozījumos tās izpaužas. Vairāk tagad tajā visā pat neiedziļināšos, vienkārši tikai kolēģiem no citām politiskajām grupām eh, varu teikt, ka ir izstrādāti kompromisa grozījumi. Mums bija otrā ēnu, paredzēta otrā ēnu mm, referenta tikšanās rīt. Domāju, tas arī būs tas īstākais brīdis, kad to visu detalizētāk apspriest. Merci beaucoup, monsieur Piper. Paldies, Piper kungs. Nākamā runātāja. Paldies, priekšādātāji. Nu, kā jau gaidāms, daudz kolēģi nāca klajā ar grozījumiem. Tas arī liecina par to, cik šīs dokuments ir svarīgs. Man šķiet ļoti pozitīvi, ka lielākā daļa uh, lielo grupu, nu, šķiet ir viensprāts par kopējiem mērķiem, respektīvi, ka jābūt tādai darboties spējīgai un striktai regulai, kas palīdzētu mūsu nozarei. Nu, žēl, ka vienam otram deputātam par to gan nav, īp nav īpaši liela interesi par godīgas konkurences izveidi, un kas līdz ar to centās uh, nu, šo dokumentu vainot. Savas grupas vārdā var teikt, ka mēs to nepieļausim. Mums ir diezgan daudz iespējas vēl šeit izvērsties, strādāt pie kompromisa, gro, kompromisa grozījumiem. Esmu pārliecināta, ka Piperkungs tos spēs izstrādāt atbilstīgi. Uh, Varam vienīgi teikt, ka tie grozījumi, kur mēs vēlamies, eh, pie, kur tiek, piemēram, pausta vēlme neļaut komisijai vispār uzsākt izmeklēšanu, nu, tā kā neko tādu mēs nepieļausim. Turklāt mums jārūpējas par to, lai šis teksts ir pietiekami demotivējošs konkurences skrupļotājiem, lai mums varbūt nekad šie instrumenti pat nav jālaiž darbā. Nu, un tāpēc arī šeit esam iesnieguši atsevišķus grozījumus. Kas attiec uz procedūru, gribētu šeit un nu, teikt, ka mēs vēlamies šos termiņus samazināt, salīdzinām ar komisijas priekšlikumu, bet nu ne tā, ka tas viss tiek apdrauzēts. Mēs taču nevaram, nu, nevēlamies nonākt situācijā, kur komisija pēc 11 mēnešiem konstatēja, ka ir kaut kāda veida konkurencei kaitējušas subsīdijas, bet tāpat laikā viņai vairs vispār netiek nekāda veida laiks piešķirts, lai, nu, mēģinātu kaut kā to labot eh, pirms kardināliem pasākumiem. Tas taču nevienai interesētāji pusē nav vajadzīgs un tāpēc ārkārtīgi svāri, lai mēs nenosakam tādus standartus trešām valstīm, kas neatiektos arī uz mums pašiem. Šis instruments nav paredzēts, lai mm, šeit tādu nevēlamus konkurences turētu pa gabalu. Nē, mēs vēlamies vienkārši, lai gaisa transporta joma kā tāda tiktu spēcināta un tāpēc ir vajadzīgi arī šeit tādi pasākumi, kas nekaitētu mūsu pašu uh, avio kompānijām. Nu, gal galā transportēti jau tiek ne tikai pasažieri. Nu, katrā ziņā gaisa satiksmes kontekstā mēs esam nonākuši tādā situācijā, kur nedrīkstam pieļaut, paļauties šantāzēm no trešām valstīm, vienalga lielām vai mazām. Un mums tiešām ir jābūt striktiem attiecībā uz šo normu ievērošanu, lai konkurence kropļot netiktu. Paldies! Fosters kundze, jums vārds. Paldies, kolēģi, priekšādātāji. Tikko saņemam kompromisu grozījumus, bet, nu, kā jau teicu, mums rīt paredzēta mēnu referenta tikšanās, bet gribu komentēt eh, virkni jomu, jo mums ir visai nopietnas bažas ar to, kurā, par to, kurā virzībā iet šis dokuments par apvērumu runājot, tā viņš šķiet, ka kolēģi tajā vēlas iekļaut ne tikai mūs, ne, ne tikai pārvadātājs, bet eh, lidostu pārvaldītājus, gaisa telpas pārvaldītājus, satiksmes kontrolierus, un, un uh, zemes pakalpojumu sniedzēs. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc tas vajadzīgs, jo mums jau ir virkne regulu un direktīvu, kas visas šīs jomas nosedz. Man bija radies iespējas, ka 868 direktīva attiecās uz gaisa pārvadātājiem, nevis uz pārēju visu šo nozaru, kurām jau ir daudz un dažādu tiesību aktu. Te vēlētos no komisijas arī zināms precedējums par šo lietu. Un tas attiec uz apsvērumu tālāk ja runājam par iespējamiem strīdiem, kas varētu rasties. Nu, es, protams, redzu, ka pastāv atšķirības starp div, divpusēju un atvērto debešu nolīgumu. Ja tas ir divpusējs nolīgums starp Vāciju un, um, nu, piemēram, kādu Persijas līča valsti, tad um, šāda vienošanās panākt un, attiecīgi, mehānismu strīdu risināšanai paredzēts šeit divpusējā tekstā. Es nezinu, nu, kāpēc te vajadzētu iejaukties vēl arī komisijai, kā, kāda tad tā būtu komisijas loma, tas taču nebūtu atvērto debešu nolīgums. Ja tas savukārt ir atklāto, de, atvērto debešu nolīgums, ir pie Open Skies, nu tad tādā gadījumā tā ir cita situācija. Galvenokārt dalību valstīm vienmēr jābūt iekļautam tāpat laikā arī šādās sarunās, jo pat ja šīs ir šāds nolīgums, tās vienalga ir, tam te vienalga šie jautājumi ir aktuāli. Tāpēc es domāju, ka šeit ir jābūt zināmai nodalīšanai. Es nedomāju, ka komisijai vajadzētu iesaistīties normālās divpusējās attiecībās un strīdu risināšanā. Es domāju, ka tai tur nav nekādu pilnvaru. Tālāk. Šī kritika nu, kas tiek izteikti, un tad konstatēti fakti un tā tālāk, un komisija konstatē, ka ir jānosaka sots, tādi gadījumi ir bijuši. Redzam, ka, piemēram, tiek atteiktas um, satiksmes tiesības, apturēti šie gaisa, šie laika logi, jeb timeslots. Nu, te arī komisija nav nekādas teikšanas šādas tiesības, viņai nav šādas tiesības, tie ir noteikti starp valstīm. Un tad ir, tam ir arī paredzēts nākamais um, tiesību akts attiecībā uz šiem, šiem laika logiem, jeb ailēm. Mēs vēlamies vienkārši, lai šī regula būtu tāda ļoti mērķtiecīga, strikta un vēlamies izņemt no tās virkni grozījumu, kas varētu, grozījums, kas varētu apdraudēt šo mērķi. Vai nu, nu ja ir tāda bona fides, nezinu, sūdzība, ko vēlamies virzīt uz priekšu, tā ir viena lieta, bet nevar būt, ka te šeit, nu, katra veida izteikumi tiek ņemti vērā, ir jābūt kaut kādi faktiem, kurus tad, tie, kurus tad izpēta. Uh, Un nevar būt tā, ka komisija vienkārši, es nezinu, iet un mēģina kaut ko pamakšķerēt, tāpēc, ka kāds ir izteicis kaut kādu apsūdzību. Mums taču gal galā šeit ir jādomā par konkurenci, par šiem savienojumiem, par tirniecības attiecībām ar visām valstīm, ar kurām slēdzam šos darījumus. Un tad pēc kaut kādu kaprīžu iegribu rezultātā mēs nevaram to visu apdraudēt. Tādā gadījumā mēs tiešām visu šo situāciju vienkārši padarīt krietni ļaunāku. Un tas rada mūsos pamatīgas bažas. Un tas beigu punkts, ko gribēju teikt, tas tiešām ceru, ka mums rīt būs laba tikšanās, jo gal galā tieši parlamenta loma arī šeit ir, mm, par to jādomā, nevar būt tāds strīdus risinājuma mehānisms, eh, kur komisija pēta sūdzības un tad eh, un tam tālāk ir kaut kāda politiska ietekme, jo tas tiek skatīts tad šajā komitejā un tā tālāk. Nevar būt tā, ka politiķi to visu ietekmē un iesaistās šāda veida sūdzības risināšanā. Uh, nu, no dalību valstis eh, par kaut kādu veidu satiksmes tiesībām, gaisa satiksmes tiesībām. Tas tiešām pilnībā ir attālināt no mūsu kompetencēm. Nu, un tad komisija mūs informētu par to, vai tā noteikti sodas vai neinformētu, bet tas atkal ir neatbilstīgi. Man tiešām tīri juridiski būtu ļoti grūti arī to nu, panākt, nu, piemēram, domājot par šo korporatīvajām tiesībām. Ir taču zinām ierobežojumi. Uh, arī attiecībā uz informācijas izpauši, izpaušanu šajā gadījumā. Komisija turklāt nav nekādas pilnvaras doties arī uz trešām valstīm pieprasīt informāciju, es nezinu, no kādas valsts par viņu uzņēmēju darbību. Nē, nu varbūt viens otrs būs pietiekami pretim nākoši un informācijā padalīsies, bet šāda ekstra veida ekstrateritorialitāte nav vajadzīga, un tā arī nav iespējama. Tāpēc, ja mēs domājam par konkurenci, tad, lūk, viena lieta ir, kad kopīgi slēdzam darījumus kopā ar kaut kādām uh, citām uh, struktūrām, malie, veidojam alianses, tas ir viens. Bet mums ir uzmanīgi jāskatās uz to, lai mēs nekaitētu kopumā Eiropas Savienības reputācijai. Jo ir tādas organizācijas un cilvēki, kas šeit nevēlas vispār uzņēmēju darbību šeit nodarboties. Tātad es vēlos, lai konkurence būtu godīga. Mēs taču visi to vēlamies, bet es nedomāju, ka tas šobrīd ir tas pareizais virziens, kurā ir mm, ziņojums. Lielas paldies, Fosters kundzei, Teličkas kungs tālāk. Ah, thank you, uh, chair. Uh... Paldies, priekšsēdātāji. Kā jau tika teikts? Esam no Pīperkunga saņēmuši nu pat kompromisu grozījumu projektu. Pirmās debatas par to būs rīt. Nu, acīm redzami, ka mums būs jānāk, nu, pamatīgi jāpastrādā. Pagaidām pie, atsaukšos tikai uz tiem groziem un, un loģiku, kas saistīta ar mūsu priekšlikumiem. Vēlāk, es domāju, pārējiem vēl būs iespējas izteikties. Pirmām kārtām gribu uzsvērt, ka svarīgi nodrošināt šo instrumentu savstarpējo papildināmību. Bet te ir zināma loģika, un tai vajadzētu arī sekot. No vienas puses, atbilstīgos gadījumos mums jābūt spējīgiem aizsargāt mūsu uh, gaisa satiksmes kompāniju uzņēmēja darbības intereses, ir vajadzīgs noteikti arī atbilstīgi, protams, laika termiņu. Un tas var iet paralēli divpusējām attīstībām, divpusējiem nolīgumiem. Bet nu nevar būt tā, ka, m, lai kas notiktu divpusēju attiecību ietvaros, um, šīs, šāda veida izmeklēšana turpināsies arī tad, kad divpusē viss ir atrisināts. Paralēli sākotnēji tas var notikt ar vēlmi atjaunot konkurētspēju divpusēju nolīgumu ietvaros, ja, piemēram, kādam nav tik daudz, nav īpaši spēja, piemēram, iesaistīties sarežģījos procesos un tam līdzīgi. Tātad tas nedrīkst kaitēt mm, savienības operatoriem, un to mēs ieprasim. Bet, lūk, šī satarpējā papildinājumība, jā. Otrām kārtām Nu, gribēju to pieminēt pašās beigās, bet labāk tagad. Gan šajā komitejā, gan parlamentā mums ir dažādi viedokļi par atsevišķiem aspektiem. Vienam vēl, viens vēlas augstu aizsardzības līmeni, cits sensitīvāks uz šādiem lietām, bet es domāju, ka pa vienu lietu, par ko mums vajadzētu vienoties, ir procedūra, izmeklēšana būtu jāveic tehniskā līmenī. Mums ir iestāde, kas par to ir atbildīga, un tas būtu arī tikai loģiski, ja tā to īstenotu. Tas attiec saistīts ar tirnetības aizsardzības instrumentiem. Esam to gadu desmitgadēm pārbaudījuši šo instrumentu un ļoti labi. Un plus mīnus mums vajadzētu sekot līdzīgai procedūrai, kopējai filozofijai. Tātad tehniskais izmeklēšanas raksturs ir ļoti svarīgs, jo citādi ārpus parlamenta novērojam politizēšanos šādu izmeklēšanu gadījumā. Tad, tad no vienas puses jā, drošība, aizsargāšana, saulaicīga rīcība, uzmanīga, piesardzīga rīcība, bet tāpat laikā vienlaikus jādara tas, ko mēs varam, dari, dar, varam labi izdarīt. Tālāk. Tālāk savienības intereses gan es tomēr nevis definēt šīs savienības intereses, bet mums jau ir tiesība akta, kur tas jau ir noteikts, bet gan paredzēt procedūru, pamatojoties uz kuru ad hoc gadījumā komisija varētu skaidri un gaiši pateikt, kas jādara tālāk, lai savienības intereses tiktu ievērotas. Tā, tā ir, manuprāt, vajadzētu būt tai loģikai. Un, protams, man un ceru, ka ne tikai man galvenais jautājums papildus konkurences atjaunošanai un godīgas konkurences atjaušošanai. Nu, ir panākt, ka tieši šī, šī konference tiešām ir godīga. Mhm. Pazaudēju mazliet savu domu. Tātad papildus uh, in, konkurences atjaunošanai jādomā arī par šiem savienojumiem. Mēs nevaram uh, arī no, nonākt pie tā, negribam nonākt pie tā, ka tad avio operatori tad atteiktos lidot kaut kādiem mazākiem reģioniem, tā tālāk mums kā politiķiem, manuprāt, ir jādomā par šo savienojamību godīgā, konkurētspējīgā vidē. Tas jāpaturprātā. Citādi jā, ir virkne problēma jautājumu, kas jāpapēta, procedūra, laika grafiki un tā tālāk. Tas, es domāju, nav neiespējami. Zināms, precedents mums jau ir, to varam izmantot, ņemot vērā sektoru specifiku. Un domāju, ka mēs varēsim šajos jautājumos nonākt pie vienošanās. Bet Tas nozīmē, ka mums ir jāievēro šīs kopējais domu gājiens, kas iestrādāts Savienības akī Nevaram šeit izgudrot kaut ko no jauna, nu, divriteni no jauna. Nē, vienkārši jau esošie instrumenti jāpielāgo aviācijas sektoram. Un jāpatur, kā jau teicu, vērā šo abu instrumentu savstarpējā papildināmība. Domāju, ka mūsu priekšā ir grūtāks uzdevums nekā domāju sākotnē, tagad, kad skatos uz kompromisu grozījumiem. Thank you, Chair. Uh, in this... Paldies priekšādātā. Šai dokumentā runājam par konkurences nodrošināšanu un godīgiem tirgus apstākļiem, lai arī, protams, bažamies arī par to, ka nevēlamies Eiropas interešu aizsardzību padarīt par pro protekcionismu. Uh, godīgs un vienlīdzīgs, tātad attiecībā uz pieeju, vienalga vai tas ir ES vai ārpusējs operators. Nevar būt negodīgi atbalsta, subsīdijas un tam līdzīgi. Vēlamies, lai ES izveidot labu regulējošu ietvaru, kas veicina godīgu konkurenci, un komisijai un varas iestādām ir efektīvi instrumenti, kas ļautu šos noteikumus īstenot. Tas viss. Paldies priekšsādātāji. Paldies, Dalundas kungs. Es arī pats gribēju izteikties. Nu, ja neviens cits vairs nevēlas runāt, tad es tagad runāšu pavisam īsi. Un pēc tam dosim vārdu komisijai. Pāris vispārīgi komentāru. Te runājam par eh, tirzniecības aizsardzības instrumenta tipu, kā jau te tika minēts. Un tādi ir vairāki. Tātad princips ir tāds, ka pašreizies mm, regulējums nu, nav, nav pietiekami efektīvs un nevar darboties. Un tāpēc arī ir vajadzīgs šo regulējumu pārskatīt. Un tāpēc arī pīperziņojums. Vienīgā vispārīgā problēma, kas ir ar šo ziņojumu, ņemot vērā, protams, arī, ka pastāv dažādi veidi sensitīvi punkti šeit, ir tas, ka ir virkne grozījumu, kas vēlas kavēt un varbūt pat eh, šī regulējuma efektivitāte pilnībā iznīcināt. Nu tad ko darīt? Kā, pār, nu, kā panākt, lai šis regulējums nekļūst nepiemērojams? Nu, piemēram, divpusējas vienošanās, nu, kaut kāda termiņu pagarināšana, nu, ja komisijai, nezinu, rodas uh, problēmas, kā saka komisija, ar to, ka viņi nevar iejaukties, piemēram, eksteritoriālā situācijā. Ir jābūt tādiem apstākļiem, kur šī regula iespējams īstenot. Nu, vai, piemēram, kas lem par ēs iestāžu ievērošanu. Bet ekstrateritoriāli Ķīnā, piemēram, tas pilnīgi neko ne, nedos, pat ja šāds lēmums pieņemts. Virkne mēru šeit parādās, kas um, faktiski nepanāk vēlamo. Jautājums, galvenais jautājums ir par šo savien, savien, savienojamību, par, par šiem, uh, tieši tā kā Pāvels nu pat teica, Nu, ir tādas valstis, tāda reģiona, kur nav šie lielie centri, nu, teiksim, aviolīnija centri un tā tālāk. Nu, tad ir jābūt kaut kāda veida um, mēriem, kas ļautu tomēr saglabāt kaut kādu minimālo reisu skaitu, tātad, lai būtu šī savienojamība un savienojuma kopumā. Un par šo savienojamību runājot, nevaram paredzēt tādus aizsardzības interes, um, instrumentus, es, līmenī, kas attiektos uz konkrētiem uzņēmumiem Nu, kā jau teicu, ir tādas valstis, kur nav nacionālo aviolīniju un šādu lidostu centru, nu tad arī valstī pašā ir jābūt diskusijām, un es ietvaros jābūt diskusijām par to, kā šāda veida savienojamības jautājumu atrisināt. Vien mm, varbūt varētu arī būt kaut kādi asimetriski instrumenti, nu, jo negodīgi konkurence nevaram pieļaut. Es domāju, ka referents ļoti uzmanīgi skatās uz visu, kas šobrīd šo operatīvo saturu mēģina apdraudēt šais grozījumos. Jo gal galā mēs taču vienkārši vēlamies padarīt šo regulējumu darboties spējīgāku. Bet ir viena otra piezīme komentārs, kas vēlas mūs šķelt un tātad vājināt šo regulējumu. Nu, un tad jau neko nepanāksim. Tā. Kornelis kungs, tagad došu vārdu jums. Šķiet, ka neviens cits vairs nevēlas izteikties. Tad, tad komisijai vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labu pēcpusdienu visiem deputātiem. Jā, iesniegt diezgan daudz grozījumu. Esam ļoti uzmanīgi tos arī apskatījuši. Daudzi ir visai interesanti kas var uzlabot tekstu un padarīt to spēcīgāku, tieši tā kā arī Rekēkungs teica, viens otrs tepat laikā ir pretējā virzienā. Saprotu, ka rītdien jūs arī paši tiksieties, lai apsviestu šos grozījumus ēnu referentu lokā. Mm, esmu pārliecināts, ka jūs radīsiet iespēju mm, saskaņot šīs intereses un padarīt šo virzienu vienotu. Trīs lietas no mūsu puses, ko gribēju uzsvērt mm, pirms vēl gaidāmajām diskusijām Pirmais komentārs saistīts ar šī instrumenta darbspēju. Pirmais, kas būtu jāpatur prātā, ka bet ko mēs arī šeit nedarām, tam jābūt kaut kam tādam, ko iespējams īstenot, ko iespējams izmantot, citādi jau mēs nedarām savu darbu. Un te nu viena nianse, kas te ir no jauna, salīdzinājumā ar iepriekšējām diskusijām, un tā saistīta ar tāda veida darbību, jeb maršrutiem, jeb satiksmi, eh, kas varētu tikt šim regulēju, šai regulējumā iestrādāts, tātad eh, aptvērumā iekļauts. Te tiek ierosināts apmērot, pie, piemērot šos regulējumus tikai pilsētu pāriem. Mēs uzskatām, ka tā nav laba doma, jo Tādā gadījumā mēs neņemam vērā realitāti par to, kā aviācijas sektors darbojas. Tas nav tāds sektors, kur visu laiku tikai kāds lido no punkta A uz B un no B uz A. Nav tikai Brisele, Ņujorka, Ņujorka, Brisele. Nē, ir daudz dažādas citas iespējas, un internets šajā gadījumā mums ļoti palīdz. Uh, Tātad aviācijas sektors ir, nu, faktiski nozīmē tieši šos savienojumus, un tāpēc domāt tikai par pilsētu pāriem eh, nozīmētu padarīt šo sistēmu pārāk tādu rigīdu un neelastīgu, un tas nāktu par sliktu. Tieši tāpēc vēlamies grozīt šo veco regulējumu, kurā bija šādi ierobežojumi, kāpēc to nevarēja vairs īstenot. Tāpēc 90. līdz 99. grozījums nopietni apdraudētu šīs regulas izmantojamību. Otra lieta par, divpus, par šo savietojamību ar divpusējiem līgumiem, ko slēdz dalībās. Tas, protams, ir svarīgs debašu punkts. Tas bija svarīgs debašu punkts arī padomē. Mēs esam saņēmuši juridisku padomu nu, gan no komisijas, gan padomus juridiskajiem dienestiem, kas abi apliecina, ka priek, regulas priekšlikums ir savietojams ar dalību valstu divpusējiem nolīgumiem, tādā formā, kā tas ir šobrīd no komisijas puses. Un šai ziņā liederīgi ir atcerēties par visām šīm drošības klauzulām, kas iestrādātas tekstā pirmām kārtām. Tas, ka nevienmēr nav iespējams piemērot šīs regulas rezultātā tādā veidā, kas novestu pie tā, ka dalībvalsts pārkāpj savas starptautiskās saistības. Un otrām kārtām ja kāda valība valsts, dalība valsts atrisina kādu jautājumu divpusēju nolīgumu ietvaros, tad tādā gadījumā komisija izbeidz jebkādu veidu uzsāktu izmeklēšanu bez tālāku mēru pieņemšanas. Šīs drošības klausulas ļauj pārliecināties, un to apliecināja arī juridiskie dienesti, ka pastāv pilna atbilstības starp divpusējiem nolīgumiem šo regulu. Paturēsim arī prātā faktu, ka mums joprojām ir pievienotā vērtība no šī instrumenta, pat tā gadījumā, kad pastāv divpusēji nolīgumi, jo daudz divpusēji no daudz divpusēji nolīgumi faktiski nerunā vai ļoti neskaidri runā par jautājumiem, kas saistīti ar atvērtiem un konkurētspējīgiem tirgiem. Un tāpēc tos grūti izmantot, lai, piemēram, problēmu gadījumā izdarītu kaut kādu spiedienu. Tāpat arī šais nolīgumos nereti nav skaidra eh, strīdus risināšanas instrumenta noteikumu, un tāpēc mēs uzskatām, ka šajā gadījumā Mēs kā Eiropieši, mums kā Eiropiešiem jāduras uz vienu roku, mums ir vajadzīgs šāds Eiropas instruments, kas ļautu risināt gaisa satiksmes jautājumos. Jautājums pat tajos gadījumos, kad ir noslēgta divpusēja nolīguma, jums taču ir šis vienotais tirgus, kam ir arī ārējā dimensija. Mēs uzskatām, ka priekšlikuma ideja pieprasīt, ka tiek obligātā kārtā pilnībā izpalst strīdus risinājumu mehānismus pirms tiek darīts jebkas cits šais regulas ietvaros, šis priekšlikums arī nav laba doma. Jo tas, un tas tiek ierosināts vairākos grozījumos. 28. pēc 1. un vēl vairākos citos, mēs uzskatām, ka tādā veidā šī regula kļūtu faktiski darboties nespējīga daudzos gadījumos. Un tās dalība valsts, kas vēlētos izvēlēties ES pieeja šai gadījumā, uh, nevarētu to darīt. Jo, lūk, vispirms, tad būtu noteikts, ka vispirms ir jāizsmēr pilnīgi visas procedūras, ko paredz divpusējais nolīgums. Nav skaidra šī koncepcija. Un trešā lieta saistīta ar šiem savienojumiem, jeb savienojamību. Ļoti svarīgs jautājums arī diskusijās. Ehm, savienojumi arī mums ir šī priekšlikuma pašā centrā. Mums nepieciešams saglabāt atvērtu, konkurētspējīgu tirgu, pārliecināties, ka tur ir pēc iespējas daudzāk spēlētāju un godīgi noteikumi. Un uzskatām, ka arī tajā brīdī, kad instruments tiek piemērots un izmantoti mēri šie savienojumi, lieta ir jāpaturprātā. Un tas atspoguļojas šajā savienības interešu eh, konce koncepcijā. Nu, tas parādās arī citu tirnezības aizsardzības instrumentu kontekstā, un tur tiek teikts, ka, lūk, ir mm, reizēm jāizvērtē šādu veidu instrumentu ietekme pretstatā dažāda veida kopējām plašākām mēs mm, dalību valstu un reģionu interesēm, tos starp ietekmu uz patērētājiem, uzņēmē darbību un tā tālāk. Divos šīs procedūras posmos pirmām kārtām pirms tiek pieņemts lēmums uzsākt izmeklēšanu, otram kārtām pirms tiek pieņemts lēmums par konkrētiem mēriem, ja tik tālu nonāk. Bet, nu, lūk, tātad notiek šis ES interešu testēšana, jeb identificēšana, lai redzētu, kāda ir situācija. Un mūsuprāt, tam nevajadzētu kļūt par papildus kritēriju, lai kāds iesniegtu sūdzību. Sūdzību iesniegšana taču pamatojas uz praksi, kas ir nepieļaujama, nepieņemama, kas ir diskriminējoša, uh, kas ir tirgu kropļojošana, tam vajadzētu būt par pamatu sūdzībām. Mēs tiešām nedomājam, ka savienojamība, jeb savienojumi paši varētu kļūt par pamatu sūdzībām, un tāpēc, piemēram, grozījums numur 89 nav vietā. Divi vēl īsi tādi komentāri noslēgumā par laika grafiku. Uzskatām, ka nepieciešams pietiekams laiks, lai veiktu atbilstīgu izmeklēšanu un lai jārod pareizais līdzsvars starp ātrumu un tāpat laikā šāds izmeklēšanas dziļumu. Atbilstīgi jāmeklē šie risinājumi. Un visbeidzot, gala lēmumu pieņemšana. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi saglabāt komisijas lomu gala lēmumu pieņemšanā. Tā rīkojamies arī citās cirniecības jomās. Tas tādā veidā mēs arī pasargājam dalību valsti no lieka spiediena nu, lai no kurienes tas arī nenāktu. Jo izmantojam komisijas lēmumu šajā gadījumā līdzīgi kā to daram daudz citu konkurences tiesību jomās un tirniecības eh, tiesībās. Nu, lūk, tas arī viss no manas puses galvenokārt, bet, nu, vēlu jums labas diskusijas un tikšanos rīt ar ēnu referentiem. Merci beaucoup. Paldies. Tagad. Mm-hmm vārds atkal mūsu referentam Pīperkungam. Nu, eh, Korla eh, komisijas eh, garajā skaidrojumā izskanēja bažas par to, vai mēs parlamentā te visu visu tiksim galā, bet es gribu teikt, ka nav vērts bažīties, mēs, mēs Mēs izdarīsim to, ko esam iecerējuši. ETP nevēlas pieļaut šīs regulas uh, direktīvas novājināšanu, ir jāpaliek spēkā šiem pamatnosacījumiem. Un gribu teikt Fosters kundzei, ka nevajag pārspīlēt, un mums ir jāskatās par eh, nu, dažādiem pasākumiem, ko var šeit nodalīt. Runājot par Eiropas parlamenta lomu, tad mums par to, ka apgalvojumiem, ka parlaments iejausoties dalību valstu lietās eh, aviācijas eh, nozarē, nu, to es vērtētu kritiski Un es uzskatu, ka komisijai būtu jāpiešķir atbilstošas pilnvaras, lai Eiropas Savienība tiešām uh, darbotos kā savienība arī attiecībās ar citām valstīm, tā skaitā totalitārām tiem režīmiem, lai būtu aizsargāts mūsu kopīgās intereses, jo dažkārt mūsu spēcīgie partneri izspēlē vienas valsts intereses pret otrām. Un uh, mums būtu tātad jādomā par mūsu kopīgo konkurētspēju. Kolēģim Teličkam gribu teikt, ka nevajadzētu šo problēmu uh, politizēt, bet domāt par tehniski svarīgiem jautājumiem. Un mums nevajadzētu arī nu, dot, uh, izsūtīt signālus, uh, ko mēs nemaz negribētu nosūtīt, uh, kā šādi centieni pastāv atsevišķās dalībvalstīs šobrīd. un uh, šis uh, uh, priekšlikums ir līdzsvarots un, un izsvērts, un es domāju, ka mums tāpat arī jāturpina strādāt, un ka mēs varēsim panākt labus kompromisu risinājumus ēnu referents sanāksmē rīt. Un priekšsēdētāja paziņo, ka balstojums notiks 20. martā par šo ziņojumu. Un tagad mums ir viedokļu apmaiņa ar komisiju saistībā ar ziņojumu par 216. gada ikgadējo ziņojumu par to, kā tiek īstenota regula numur 300 šķērsvītra 2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā. Mēs uzklausījām Kārlos Mēstu un nedariet tā, kā to eh, rīkojās Filips Kornēlis. Jūsu rīcībā ir 5 līdz 10 minūtes, lai mums būtu iespējams arī diskutēt un debatēt ar godātiem kolēģiem. Lū. Karlos Mēs, vārds jums. Nu, es gan būtu gribējis rīkoties kā Filips Kornelis, bet nu to es šodien tomēr nedarīšu, kaut arī man bija tāda vēlme tā tad uh, runāšu īsi. Nu, uh, šis dokuments ir uh, pats par sevi ļoti daļrunīgs saskaņā ar šīs regulas 16. pantu ir jāsagatavo komisijai gadskārtējie pārskati par dalību valstu darbību uh, uzraudzību. Un uh, mēs šeit runājam par 2016. gadu. Atvainojamies par zināmu kavēšanos. Šogad mums bija iekšējais audits un kontrola, un mēs sagaidījām dalību valstu ziņojumus, lai varētu šos datus iekļaut mūsu ziņojuma. Un tā tad ir šie skaitļi par normu ievērošanu visā Eiropas Savienībā. Šis ir viens no instrumentiem komisijai, lai vērstos pret trūkumiem drošības jomā tas ir 15. pāns par uh, to, ka ja ir kādā vienā lidostā konstatētas uh, nopietni trūkumi, tad šī lidosta tiek izslēgta no kopējās uh, sistēmas. Un jāsaka, ka 2015. gadā netika piemērot šis 15. pāns, visas problēmas tika novērstas nekavējoši un tās, kuru risināšanai bija nepieciešams ilgāks laiks, tika veikti kompensācijas pasākumi, lai novērstu trūkumus. Tāpat uh, svarīga ir sadarbība ne tikai ar tām valstīm, kur ir atzīta standārtu ekvivalence ASV, Kanādā, Melnkalna un citas, bet mēs veicām inspekcijas, braucienus arī uz uh, atsevišķām trešo valstu lidostām, tīpaši saistībā ar ASV, kas ir viens no nozīmīgākajiem tirgiem, un mums ir cieša sadarbība ne tikai vienam otru izvērtējot un sniedzot palīdzību, bet arī veicot saskaņotus pasākumus starptautiskā mērogā, tīpaši attiecībā uz starptautisko civilās organ aviācijas organizāciju. 2016. gadā ANO drošības padomu pieņēma rezolūciju par aviācijas drošību, atzīstot IKO Uh, darbu, nodrošinot standartu pieņemšanu, to izstrādi uz, balstoties uz riska analīzi, lai nodrošinātu efektivitāti. Un uh, Savienība un komisija sniedz atbalstu mūsu uh, IKEA, IKEA uh, līmenī. Tāpat ir svarīgi domāt par jaunām tehnoloģijām, ceļa karti šai kontekstā. Un šeit cieši uh, da, sadarbojas ne tikai dalību valstis, bet arī lidostas un uh, aviācijas rūpniecība un tehnoloģijai ir uh, svarīga loma, bet tā nav dominējoša. Mēs veicam arī uh, Eh, izmantojam arī citas sistēmas drošības jomā. Vēl viens svarīgs uh, temats ir sabiedriskās uh, telpas aizsardzība un lidosta aizsardzība. Tas ir saistīts ar 22. mārta terori, teroraktiem Briselē. Un uh, ir jāidentificē risinājumi, kā aizsargāt telpu, kurai ir jābūt atvērtai, kura ir jābūt brīvai, un šeit ir jāizmanto dažādas metodes, dažādos līmeņos, lai nodrošinātu uh, vēlamo rezultātu. Tika veikta situācijas analīze šai nozarē, uh, arī uh, kopā ar uh, ASV, īstenojot daudz līmeņu pieju uh, infrastruktūras aizsardzībai lidostās. Šis dokuments, kā katru gadu, ir ļoti um, izsmeļošs un esmu gatavs atbildēt ar jūsu, jūsu jautājumiem. Tagad vārds uh, Marinesku kungam. Paldies priekšsēdētāji. Protams, ir ļoti svarīgi domāt par drošības aspektiem, un šis, šī pamata regula par to arī runā. Ir daudz diskusiju par to, ka vai šajos, šajā darbā varētu iesaistīt arī atbilstošo Eiropas aģentūru. Es gribētu jautāt komisijai, vai tā ir informēta, kādēļ dalību valstis uh, diezgan apņēmīgi iebilst pret uh, Eiropas uh, aģentūras iesaistīšai jomā. Nevis visā tajā uh, aptvērumā, uz ko attieca šī 300. regula, bet, nu, praktiski arī citos aspektos, jo ņemot vērā notikušos teroristu uzbrukumus, mums ir nepieciešama harmonizēta pieeja un kādam ir nu, jābūt atbildīgam par drošības pārbaudēm. Un ir jāizsano harmonizēta pieeja visā Eiropā, ir nepieciešams nodrošināt informācijas apmaiņu, jāveic pasākumi, balstoties uz uh, kopīgu pieeju. Paldies! Tagad Prūsas kundzei vārds. Paldies! Pēdējos gados nācies konstatēt, ka varam vēl ievērojami uzlabot aviācijas eh, drošību. Mēs uh, esam arī apmeklējuši Brīseles lidostu un jauno uh, iepazinušies ar jauno drošības koncepciju. Tātad svarīga ir personāla apmācība, jo tehnika nevar mūs pilnīgā, pilnībā aizsargāt. Nu, tiek runāts par uh, viedo drošību uh, lidostās. Es nezinu, vai šeit runa par kontroļu optimizāciju un uh, Uh, es domāju arī, ka kritiski varētu vērtēt sistēmu, ka šie pasažieri tiek dažādi, tā sakot, iezīmēti un pakļaut dažādiem kontrolas režīmiem, arī tā skaitā pēc viņu uzvedības internetā, iepirkšanās paradumiem un uh, Eh, teiksim, arī, eh, ja personas nevēlās datus eh, darīt zināmas tālāk par trešajām valstīm, jūs runājāt par lidostu izvērtēšanu, vai ir paredzēts to veikt arī turpmāk, nākotnē? Paldies, vārds Fosters kundzei. Paldies komisijai par visaptverošo atbildi, kā sākotnējā referenta mm, ziņojumā pēc 2011. gada mums arī bija ļoti, eh, ne pēc 11. Eh, septembra, jā, mums bija ļoti laba sadarbība ar ASV eh, iestādēm. Nu, mēs arī daudz ko paveicām un mēs mm, nācām pie secinājumiem par, par uh, uh risinājumiem, un uh, šī regula attiecas arī uz uh, daudzām uh, citām valstīm. Bet jūs norādījāt, ka tagad arī apdraudējuma raksturs ir mainījies, ka ir bijuši uzbrukumi arī Krievijas lidostām un uh, arī tieši lidostu infrastruktūrai, un tātad tas viss mums ir jāņem vērā, un dalību valsts ir apņēmīgas, eh, apņēmības pilnas eh, rīkoties arī šajā lidostu infrastruktūrā, tās aizsardzībā pret teroristu uzbrukumiem. Jūs esat ļoti uh, apzinīgi strādājuši komisijas organizētās uh, nejaušinātās pārbaudas lidostās ir ļoti labi darbojušās. Jūsu mērķis jau nav slēgt lidostas, bet konstatēt potenciālus trūkumus un sadarbībā ar nacionālām iestādēm uzlabot situāciju. Es uh, uzskatu, ka mums arī jāpievērš uzmanība, kā tagad tiek uh, kontrolēti pasažieri. Nu, nevar runāt par profilēšanu. Mēs esam bijuši pārāk politkorekti, par to tagad maksājam. Uh, tā par pārbaudēm, cik intruzīvas tās ir. Nu, daudz kas vispār nav iespējams, arī trūkst laika rūpīgām pārbaudēm, un tādēļ dalībvalstiem kopā ar komisiju būtu Eh, jāpadomā par eh, regulāro ceļotāju programmu, kā tas ir ASV, lai, teiksim, eh, tās personas, kas sniedz papildu informāciju valdībai, varētu iziet pātrinātās pārbaudas, jo tās, mm, šīs personas nerada nekādus riskus tagad uh, ir kļūst ar vien grūtāk ceļot. Uh, tas ir tāda sāpīga pieredze doties uz lidostu. Un uh, lidostu uh, pārvaldītāji sūdzas par to, ka cilvēkiem vairs nav laika iepirkties visu šo pārbaužu dēļ lidostās. Uh, Mums ir jāapzinās šie izaicinājumi un jārod uh, gudrāki, uh, efektīvāki risinājumi. Šeit uh, ir svarīgas gan jaunās tehnoloģijas, gan arī politiskā grība un izlūk informācija. Bet es gribu uzslavēt komisiju tiešām jūs ļoti labi darboja, sadarbojaties arī tā skaitā ar Krievijas civilās aviācijas administrāciju. De Grands kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze, un es atvainojos, ka nokavējos uz šo sēdi. Bet eh, ļoti interesants diskusijas, ļoti interesants ziņojums. Esmu strādājis ar un pie šiem jautājumiem jau ļoti ilgi jo pats esmu sagatavojis atzinumu, kad eh, strādājām ar šo un citiem saistītajiem jautājumiem pirms pāris gadiem. Mm. Jautājumu ir daudz, bet eh, atbilžu ne pavisam netik daudz. Iedzīvotāji šobrīd jūtas eh, apdraudēti un vienlaicīgi mēs eh, tiekam visu laiku kontrolēti arvien vairāk. Pasaulē ir vismaz 60 miljonu bēgļu, mums ir jāaizstāv Eiropas vērtības, jācīnās pret terorismu, jāiestājas par mūsu vērtību un mūsu sabiedrības aizsardzību. Globalizācija mūs apdraud, bet arī pieaugošā cilvēku pārvietošanās rada arī jaunas iespējas. Mums um, ir jārunā par drošību. Drošību, jo, kā jūs ziniet, visas eh, sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka drošība iedzīvotājiem ir pirmajā vietā. Vienlaicīgi pieauga terorisma draudi. Kā šo vienādojumu savilkt kopā? Iedzīvotāji nevēlas, lai viņu brīva pārvietošanās jau kādā veidā tiktu ierobežota. Runājot par aviācijas drošību, tas ir ļoti viegli sēt bailes un nedrošību, ir ļoti viegli izmantot šo instrumentu. Vienlaicīgi aviācija kā transporta nozara ir visvieglāk eh, pakļaujama terorisma draudiem. Tātad, ja kaut kas notiek lidmašīnā, tad risks ir vājprātīgs. Tātad, kā nodrošināt drošību vienlaicīgi neietekmējot negatīvi pārvietošanos? Mums ir jāaizsargā mūsu iedzīvotāji kā lidostās, tā arī pie robežās. Daudz jau kas ir darīts. Piemēram, Eiropolā ir izvietu, izveidota īpaša nodaļa cīņai pret terorismu, bet um, visu laiku parādās jauni draudi un jauna apjoma draudi. Un kā mums izveidot tādu IT sistēmu, kas būtu gatava stāties pretim tiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopamies. Šobrīd eh, dalību valstis pēc eh, pasažieru data aizsardzības regulas veidos savus aizsardzības pasākumus, bet arī avio pārvadātājiem ir jādod sava artava. Šīs informācijas sistēmas mums ir jābūt pārliecinātiem, ka šīs sistēmas ir savstarpēji savietojamas. Mēs gribam, lai visas robežu sistēmas un robežu kontrolas varētu strādāt kopā vienā kopīgā sistēmā. IT draudi pieaug un šobrīd eh, IT drošība jau tiek izmantots kā strateģisks instruments. Ir izveidots eh, īpašs centrs IT drošībai avio nozarē. Aviācija nodrošina, ka mūsu iedzīvotāji var ļoti viegli pārvietoties, bet vienlaicīgi aviācija arī rada draudus pasaulē. Bet man ir divi jautājumi komisijai. Jūs ziniet, ka mēs, un īpaši es, esam gatavi vest sarunas un sadarboties, un komisija, protams, pilnībā apzinās tās grūtības, kas ir saistītas ar kontrolējošo uzņēmumu certifikāciju. Šobrīd šķiet eh, ziņojumu, šobrīd ideja ir iestrēgus padomē, un es ceru, ka komisija varēs pātrināt un atvieglot šīs procedūras eh, virziešanu uz priekšu komisijas iekšēnē. Iespējams, ka mums ir nepieciešama paradigmas maiņa, ka ir jāmaina domāšana, lai nebūtu tā, ka mēs meklējam grūtības, bet vienlaicīgi mēs nedrīkstam iekrist otrā grāvī un vispār neko nedarīt. Atcerēsimies, ka iedzīvotāji ļoti uzmanīgi seko līdz tam, ko mēs darām, uh, un ja mēs neatbildīsim viņu sagaidītajam, tad cietēji būsim mēs pēc gada vēlēšanās. Izveidot eh, taksfrī veikalus un tomēr nodrošināt to lielu drošumu, tas ir svarīgi. Protams, ka mēs nevaram vispār atteikties no taksfrī veikaliem tikai tāpēc, ka varbūt drošība nav pat augstākā, un tomēr komisijai pie tā ir jāstrādā jāskatās, kas ir dažādu dalību valstu interesēs, bet rast šo līdzsvaru starp drošību un brīvībām, tad šobrīd šķiet prevalē drošības apsvērumi. Tie ir pirmajā vietā. Un eh, kādus pasākums tad mēs vēlamies īstenot, ja runa iet par dažādu slepenās informācijas apmaiņas ar dažādām dalību valstīm un uh, slepenajiem dienestiem. Pēc eh, terorismu uzbrukumiem visbiežāk izrādās, ka informācijas ķēdīte kaut kur, informācijas nosūtīšanas ķēdīte kaut kur ir pārtrūkusi, un informācijas apmaiņas starp atbildīgajām iestādēm nav tāda, kādai tai vajadzētu būt ideālā pasaulē. Tad varbūt beidzot mums būtu jāapjēdz, ka slepeno dienestu sadarbībā nav eh, moderna skatījuma. Šie modernie skeneri, par kuriem runājam, vai mēs tiešām gribam, lai kontrolas eh, attiektos arī uz datiem. Šobrīd jūs datus upurējat, bet vai tam ir pamats? Es domāju, ka katram ir jādod sava artava, lai nodrošinātu drošību, bet tiešām ik katram. Šobrīd ir pieejami jauni tehniski risinājumi, kas mums šajā ceļā var palīdzēt bet eh, vienlaicīgi mēs it kā jūtamies paralizēti tik svarīgā jautājumā. Kūna kungs lūdzu nākamais. Mēs imanam šie. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, ļoti interesants temats. Jau kopš Lokerbijas ar, tas ir nodarbinājis mūsu transporta komiteju un arī pilsoņi, ne tikai Eiropā, bet visi aviācijas pasažieri vēlas drošību, šī droši, lai viņi varētu droši ceļot no vienas lidos uz otru. Tiek uh, dažādi pasākumi, ierosināti šķidrumu pārvadāšanas aizliegums, uh, ķermeņa skeneri un uh, tiek arī ierosināts pilnīgi visus tā neitrāli pārbaudīt bez profilēšanas. Daudz kas ir izdevies, teiksim, metālu, uh, sprīdzekļu un narkotiku uh, atklāšanai mēs varam izmantot dažādas metodas, tehnoloģijas, arī attiecībā uz šķidrumu pārbaudi ir daudzas interesantas tehnoloģijas pieejamas, bet uh, būtu uh, arī uh, jāvirzās uz priekšu un tomēr nedrīkstētu aizmirst par profilēšanu, ko izmanto citas valstis. Tālāk jādomā par kombinētiem lidojumiem, ko tiek pārvadāti pasažieri un kravas. Šeit ir vēl viens papildu faktors, kas jāņem vērā, un šeit būtu nepieciešami tādi īpaši sensori, kā to norādīja Džekija Fostere, kā deviņi, un arī īpaši apmācīti suņi, kuri varētu uh, Uh, atrast uh, uh, aizdomīgus vielas. Tāpat konteineriem tiek noņemtas, noņemt paraugi, kas tiek pārbaudīti. Tālāk jādomā arī par personālu kontroli, kas strādā lidostā un apkalpo lidmašīnas, kas sniedz um, pakalpojumus. Kā... Jā, man drusciņā no, no, nojuka tā tad <laughs> pašām domu pavadiens, bet mums ir jādomā tā tad gan par uh, lidos darbiniekiem, gan par piegādātājiem. Ir uh, vajadzētu, teiksim, tādu sarakstu, kurā ir iekļauti drošie piegādātāji ar uh, kas piegādā, piemēram, uh, bez muitas tirzniecībai preces, bet uh, vajadzētu to visu ļoti rūpīgi uzraudzīt, lai nerodas kaut kādi robi šai drosības sistēmā. Uh, Mēs esam ļoti tālu jau pavirzījušies uz priekšu, bet tomēr atkal un atkal parādās situācijas pēc teroristu uzbrukumiem arī nu, kaut kādi recidīvisti, kuri var ielavīties uh, lidmašīnās ar uh, kaut kādām aizdomīgiem saiņiem, un tādēļ ir arī jāapmāca, teiksim, uh, personāls uh, kom, lidmašīnas um, ko, komanda, kas varētu um, kā tad atbilstoši rīkoties šādos gadījumos ja kaut kas aizdomīgs ir pamatots. Eh, jā, tā, šī temats ir ļoti interesants, bet pateicamies jums par šo ziņojumu. Mūsu eh, pilsoņiem ir eh, jābūt pārliecībai, ka tad, kad viņi iekāpa lidmašīnā, viņi ir drošībā. Paldies Kūna kungam! Tagad skatos uz Karlosu Mestra kungu un eh, varbūt jūs noslēgumā varbūt varat iekļaut arī atbildes uz izskanējušiem jautājumiem un komentāriem. Lūdzu, 5 līdz 10 minūtes. Lūdzu, ceru, ka jums pietiks, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Paldies, eh, prieksēdētājs kundzes, tiešām mēģinājuši atbildēt īsi. Varbūt vairāk konkrēti jautājumi, piemēram, saistīt ar EASA Un otrs, e, šķiet, ka viss ir viensprātis, ka par drošību runājot, EASA e ir ļoti būtiska loma spēlējama, kā arī dizainēt jaunus drošības aizsardzības pasākumus un tas ir e, ne tikai dalību valstu vai komisijas viedoklis, bet arī bezmaz pilsoņu viedoklis, kāds spēlē būtisku drošību kiber, būtisku lomu kiberdrošības nodrošināšanā. Šķiet, ka vairāki drošības jautājumi un drošuma jautājumi ir saistīti ar eh, slepenās informācijas eh, aspektu un eh, ar ko nodarbojas slepenie dienesti dalību valstīs. Bet um, iespējams, ka šīs informācijas apmaiņa un ka mēs šeit neko daudz nevarēsim panākt. Mēs e, jau esam uzsāguši dialogu ar EASA, mēģinot noskaidrot, uz kādiem pamatiem vislabāk strādāt turpmāk, lai drošības elementus, kurā EASA ir daudz sakāmā, lai šie drošības elementi tiktu adekvāti kanalizēti. Un vienlaicīgi visus drošuma aspektus arī adekvāti izmantot. Jebkurā gadījumā darbs notiek un iet pareizajā virzienā. Vēlētos eh, šeit eh, pieminēt eh, šo te drošību uz zemes. Jautājums lidostās saistīts ar pasažieru un strādājošo aizsardzību šobrīd globālā pasaulē un atvērtā darba vidē. Mēs diez vai atradīsim tādu tehnoloģiju, kas visu varēs atrisināt viena pati. Iespējams, ka būs vajadzīgi dažādi elementi. Jūs jau vienu pieminējāt tā saucamā drošības apzināšanās kultūra. Un šeit um, ir jāizglīto iedzīvotāji, piemēram, arī katram iedzīvotājam būtu jābūt uh, uzmanīgam un modram. Skaidrība par to, kādiem ir jābūt komunikācijas kanāliem, ir jābūt, bet vienlaicīgi ir jāizstrādā arī procedūras, kas un ko dara, ja notiek uzbrukums. Tādējādi ir jāpiemin arī aizsardzība gaisā, jo zāventemā mēs redzējām, ka pirmais risinājums bija paplašināt perimetru un kontrolas uh, burtiski pāris metrus eh, no termināla šāds risinājums nav risinājums. Mums ir eh, jānodrošina risinājumi kas pasažieru plūsmu nodrošinātu tādu ļoti gludu un nevis veicinātu pasažieru pūlo, pūļošanos, kas ir mērķis pats par sevi. Džudija Foster un De Grandes kunga abi uzdeva jautājumu vai vismaz izteica komentārus. Uh, Runa neiet par uh, konkrētām pārbaudēm vienu risinājumu, bet tā saucamajiem insider pārbaudas aspektiem. Mums ir jāskatās uz insideru drošuma aspektiem. Nedomāju, ka mēs varēsim piedāvāt vienu konkrētu risinājumu, tomēr varam runāt par adekvātu sistēmu iedibināšanu, kas varētu nodrošināt efektīvas kontrolas ja gadījumā parādās kādas novirzes no normas. Vai tas būtu darbinieks vai apakšu uzņēmumu darbinieks. Kūna kungam vēlētos pateikt, ka um, lidostā strādājošie zemes pakalpojumu sniedzēji, kad viņi saņem uh, caurlaidi, lai strādātu lidostā, viņi tiek pamatīgi pārbaudīti, un tas ir atbildīgās iestādes uzdevums. Un eh, tās ir sistēmas, eh, kas šobrīd jau darbojās. Iespējams, ka mums tās vēl vajadzētu eh, pieregulēt, noslīpēt, bet patiesībā tas ir pat filozofisks jautājums, un to jau pieminēja Fosters kundze. Uh, Jautājums ir, ko darīt nākotnē? Patreizējā situācija nav ilgtspējīga, tāpēc, ka pieaugs kā pārvadājumi, tā arī pasažieru skaits. Iespējams, ka pasažieru sadalīšana grupās būtu viena apsverama opcija, un tomēr es neatbalstu šo ideju kā tādu uzreiz, jo tam operacionālā izpildes ziņā būs problēmas, un tas var palielināt zināmas drošības riskus. Bet eh, tādajādi sadarbojoties ar pārvadātājiem un lidostām, mēs tiešām runājam šobrīd par pasažieru sadalīšanu grupās. Tas pats attiecas arī uz informācijas izmantošanu, datu aizsardzības regula Eiropas Savienībā ir ļoti strikti, un šie noteikumi ir daudz striktāki nekā citos pasaules kontinentos, tāpēc mums tiešām ir jāraugās, lai šie datu aizsardzības pasākumi darbotos drošīguma labā lai dati netiktu izmantoti kādos negatīvos nolūkos. Un visbeidzot par kiberdrošību. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Tas neatiec tikai un vienīgi uz transporta no jomu, nedz tikai un vienīgi uz aviāciju. Tas ir lielākas dabas jautājums par to, kā darbojas šī direktīva un eh, ko mums konkrēti vajadzētu darīt konkrēti aviācijas nozarei un ko konkrēti kādus specifiskus pasākums īstenot. Un burtiski m, mm, pāris vārdu par certifikācijas aprīkojuma, drošības aprīkojuma certifikāciju. Esmu pārliecināts, ka pavisam drīz komisija nāks klajā ar savām idejām šajā ļoti, ļoti aktuālajā jautājumā. Un šeit mēs cieši sadarbojamies ar dalību valstīm, īpaši informācijas apmaiņā. Šobrīd eh, ļoti pozitīvi attīstās šis eh, sadarbības ceļš un riska novērtējums, kas ir rutīnas darbs, un sadarbojoties dažādiem komisijas ģenerāldirektorātiem un dalību valstu atbildīgajām iestādēm, mēs ejam uz priekšu. Darbs turpinās un noteikti nesīs rezultātus. Paldies, paldies, saka prieksēdētāji. Paldies, mestra kungam, par jūsu noslēguma vārdiem. Kā jūs teicāt, darbs ir tikko sācies. Un pilnīgi noteikti mums vēl būs iespēja tikties. Paldies, kolēģi! Mēs eh, esam pabeiguši mūsu šās dienas sēdi, bet nākamās sanāksmes ir paredzēts 26. 26. februārī pulkstens trijos pēcpusdienā. Tā ir pirmdiena. Lai jums jauka nedēļa un ceru ar jums tikties un arī, ka jūs tiekties savā starpā gaiteņos.